Cārs kundze pasludina plenārsēdi par atklātu. Un uh, izskatot uh, pazemojumu lietas starp parlamentāriešiem un viņu asistentiem un izskatot uh, rakstiskos iesniegumus par konkrēto deputāti, prezidents ir nolēmis saskaņā ar 11. reglamenta pantu eh, izteikt eh, sankciju, uzsākt sankciju procedūru ar eh, Mariju Rodrīgešu, jo viņa ir īstenojusi um, psiholoģisku pazemošanu. Konkrētā deputāta vakar ir brīdināta saskaņā ar 177. punktu, un viņa šo lēmumu var pārstrīdēt birojā. Tomēr šāda Eh, pa apstrīdēšana nenozīmē, ka viņai tiks atcelts soda, kā, soda sankcijas. Tagad eh, pārējām pie darba kārtības īstās izskatīšanas, un tas ir komisijas paziņojums par visaptvarošu Eiropas Savienības satvaru attiecībā uz endokrīnajiem disruptoriem. Šajās debatēs nav paredzēta brīvā mikrofona procedūra. Es arī nepieļaušu eh, zilās karteņas procedūras jautājumus komisāra. Labrīt! Godātie deputāti, pirms 20 gadiem komisija pieņēma pirmo stratēģiju par endokrīnajiem disruptoriem, un varam justies lepni par to, ko esam sasnieguši kopš tā brīža. Mēs eh, saprotam, ka Eiropa šo jautājumu risināšanā ir globālo flagmaņu vidū. Kopš 99. gada mēs esam aizlieguši vai stiprā mērā ierobežojuši endokrino disruptoru lietošanu. Un mēs esam pirmie, kas ir noteikuši regulatīvos norm normatīvus likumdošanā, un tas attiec uz biocīdiem un pesticīdiem. Esam snieguši finansējumu starptautiskām organizācijām, kas nodarbojas ar pētniecību šo jautājumu atklāšanā. Tomēr ar to nepietiek. Endokrīnie disruptori joprojām ir globāls izaicinājums un ļoti daudziem iedzīvotājiem bažavots. Nevaram gulēt uz lauriem un mums eh, ir jādodas tālāk. Tāpēc eh, pērnā gada novembrī komisija ir pieņēmusi vēl jaunu noteikumu kopumu par endokrīnajiem disruptoriem. Un šajā savā paziņojumā komisija vēlreiz apliecina, ka tā ir gatava vēl vairāk aizsargāt iedzīvotājus un vidi. Komisija ir gatava izstrādāt līdzīgus kritērijus, kādi šobrīd ir izstrādāti pesticīdiem un biocīdiem, arī endokrīnajiem disruptoriem. Tomēr šiem kritērijiem ir jābalstās tikai un vienīgi uz zinātniski pierādītiem datiem. Uh, Komisija vēl sasniegt trīs mērķus. Vispirms, eh, samazināt endokrīno disruptoru ekspozīciju. Otrs, eh, piemērot zinātniskos pētījumus. Un trešais, eh, aktīvi veicināt dialogu ar visām iesaistītajām pusēm. Komisija ir sagatavojusi veselu rīcības plānu šo mērķu sasniegšanai. Tas ir ierakstīts mūsu komunikē, un es esmu priecīga paziņot, ka pie visiem šiem trim mērķiem mēs jau, es, eh, mēs esam, mēs jau strādājam. Un 2020. Eh, gada pirmajā pusgadā mēs esam gatavi izskatīt šo noteikumu izpildes un realizācijas eh, apmēru. Esam gatavi organizēt ikgadējo iesaistīto pušu fórumu un ir paredzēti arī citi pasākumi, ilglaicīgākā periodā, piemēram, atbalstot zinātnu un pētniecību. Godātie deputāti, es zinu, ka ir tādi jūsu vidū, kuri, kuriem nepatīk šis nākamajā gadā paredzētais izpildes pārbauda. Un tomēr mēs esam apņēmības pilni veidot tādu politiku, kas balstītos uz zinātniskiem pierādījumiem, un tikai tā mēs varam panākt labāku politikas veidošanu. Šobrīd endokrīnie disruptori ir veselā virknē nozaru, un komisija piekrīt, ka ir jābūt uh, šo vielu izskaušanā adekvātumam. Un tomēr likumdošanu mainot, uh, mums ir jābūt uh, skaidrībai, kur šādas izmaiņas ir nepieciešamas, lai nebūtu tā, ka mēs vienkārši kaut ko aizliedzam no zila gaisa. Mēs jau esam īstenojuši veselu virkni analīžu, Un tomēr vēl ir daudz darāmā. <clears throat> Mums um, ir jāskatās arī uz pārnozaru akceptiem. Piemēram, kāda ir endokrīno disruptoru kritērija un kāda būs likumdošanas sekas. Mēs ceram, ka nākamgad paredzētā likumdošanas eh, izpildes eh, izanalizēšana mums sniegs papildus datus. Tādējādi mēs ceram uzra, uzlabot arī patērētāju ikdienas dzīvi. Piemēram, atcerēsimies to, ka mēs jau esam pieņēmuši rotaļlietu direktīvu un citu, un citu aizliegto vielu direktīvu. Mēs vēlamies ātri pabeigt darbu pie šīs direktīvas, lai jaunā komisija jau varētu sākt tās īstenošanu. Dāmas un kungi, noslēgumā vēlējos pateikt pāris vārdus par to, ko komisijas zinātniskā padome uh, dara endokrīno disruptoru zinātniskās informācijas sagatavošanā. Īpaši svarīgi mums šķiet eh, pasargāt visvairāk riska grupās esošos. Komisija uzskata, ka kosmētikā izmantotie endokrīnie disruptori ir pirmie, kas būtu jānovērtē, un otrs eh, pārtikā un kontaktmateriālos esošie disruptori šeit eh, Mēs esam aizlieguši biofenolu A un arī citas, liet, citas vielas, un es esmu pārliecināta, ka strādājot vairākās politikas jomās mums izdosies šos mērķus pār, šos mērķus panākt. Paldies! Thank you, Commissioner. We will now proceed. Paldies! Un tagad eh, es eh, došu vārdu politisko grupu pārstāvjiem. Pirmā Gerlings kundze, trīs minūtes lūdzu. Much, um, at... Paldies. Es uh, runāju Gīzeks kunga vārdā, kurš nevarēja ierasties šodien uz sēdi, bet es EPP grupas vārdā vēlētos plaši atbalstīt uh, šo uh, rezolūcijas priekšlikumu, kur parlaments sagatavojas. Mēs rīkojamies saskaņā ar mērķiem, veidojot visaptvarošu ietvaru Eiropas Savienībā ar, uh, pret endokrīniem disruptoriem. Uh, Te ir norādīts vairākas jomas, kurās mums būtu jāstrādā. Un tādas frāzes, kā ir jāstrādā nedaudz ātrāk, noteikti ir nepieciešams. Mums noteikti ir jāpātrina arī temps, kādā tiek apstiprināts dažādas um, vielas. Tas, ko komisija norādījusi attiecībā uz izpildus pārbaudēm, es to pilnībā atbalstu. Uh, Mūs satrauc termiņi, un mēs vēlamies, lai e, mēs tik tiešām atrisinātu šo jautājumu. Ir nepieciešama izmeklēšana, arī to mēs esam e, norādījuši savā e, dokumentā par dažādajām vielām, kurām kopumā ir dažāds efekts. Šonedēļ deputāti uzstājoties pēdējo reizi plenāras sesijā izmanto šo iespēju, un tā kā arī man šī ir pēdējā iespēja, pēdējā uzstāšanās, vēlos teikt, ka es kā eh, britu deputāta vēlētos teikt vien par Brexitu un to, kā tas attiec uz šo jautājumu. Jo par Brexitu mēs runājam ļoti uh, daudz, un uh, Brexits man ir iemācījis uh, to, ka mums nevajadzētu akli virzīties priekšu uh, un vadoties pēc ideoloģijas. Mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem un mums vajadzētu rīkoties saskaņā ar pierādījumiem. Jo pretējā gadījumā uh, mēs nonākam tādā situācijā, no kuras vairs nevaram izkļūt un kur ir grūti mainīt uh, Un uh, kā tas sasaistās ar šās dienas tēmu? Endokrīniem disruptoriem es domāju uh, diezgan daudz, jo arī mēs daudz dzirdam to, ko es devētu par ideoloģisko histēriju attiecībā uz endokrīniem disruptoriem. Uh, es domāju, ka pirmo uh, grozījumu mēs neatbalstam, jo tādējādi mēs nenošķiram uh, Eh, tos endokrīnos disruptorus, par kuriem ir saņemta pierādījuma, no tiem, par kuriem nav zinātnisku pierādījumu. Otrakārt, par Brexit mēs dzirdējām, ka nevajadzētu klausīties ekspertu teiktajā, bet attiecībā uz endokrīniem disruptoriem mums vajadzētu ieklausīties ekspertu viedoklī. Mums ir jāizvērtē viss sistemātiski un nosvērti. Tātad, eh, kopumā runājot, mēs varam atbalstīt šo dokumentu. Mēs neatbalstam grozējumus un Ar prieku sagādām nākamo eh, sasaukumu, kas eh, strādās pie šī jautājuma. Paldies, paldies, un tagad eh, S&D grupas vārdā vārds Dālī kundze. Paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs. Atliekot konkrētu rīcību, lai vērstos pret endokrīniem disruptoriem, nav tas, ko mēs varam atļauties. Šīs ķīmiskās vielas ir sastopams vairākās precēs, uh, Plastmasas pudelēs, bērnu rotaļlietās, eh, pārtiks iesaņojumā un citviet, un Eiropā ir jādara viss iespējamais, lai izskaustu šādas bīstamas vielas, jo īpaši tās, kuras ir endokrīnie disruptori. Bet, lai to darītu, mums ir nepieciešama politiskā griba un konkrēta rīcība. Mēs uzskatām, ka uh, komisija dara pārāk maz un pārāk vēlu, jo mums ir strateģiskais ietvars, bet joprojām trūkst konkrētu pasākumu, lai nodrošinātu pilnīgu aizsardzību cilvēku veselībai un videi. Mēs to sakām tāpēc, ka pat ar šo stratēģiju mēs joprojām izslēdzam kosmētikas vielas un uh, bērnu rotaļlietas, un tas noved pie atšķirīgiem nacionāliem standartiem, un tas sarežģīja situāciju visiem, gan patērētājiem, kas nezin, kādu līmeņa aizsardzību viņi var sagaidīt, gan arī ražotājiem, kur eh, cieš no šiem dažādiem standartiem. Mums ir nepieciešams Eiropas eh, līmeņa ietvars, mums ir jādomā vispirms par cilvēku veselību un vīdi, un mēs sagaidām, ka komisija paplašinās aptvērumu uh, lai eh, iekļaut endokrīno disruptoru eh, ķīmiskās vielas un eh, domātu arī par rotaļlietām, pārtiks iesāņojumu un kosmētikas precēm. Mēs ceram, ka būs tāds juridiskais ietvers, kas ļaus aizsargāt pilsoņus. Mēs vēlamies arī horizontālu definīciju E slim, slimībām, kas būtu saskaņā ar PTO. Mēs arī uzskatām, ka Mums ir jānodrošina tas, lai ikdienā izmantotās vielas nenodarītu kaitējumu veselībai. Tāpēc es aicinu Eiropas komisiju atzīt Eiropas parlamenta rezolūciju un mūsu pamatotās bāžas, jo ir pienācis laiks izskaust endokrinos disruptorus uz visiem laikiem. Paldies! Paldies, un tagad vārds Alda grupas vārdā Rīsas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Es šajā parlamentā darbojos jau kopš 99. gada un var teikt, ka šajā laikā um, ietvars attiecībā uz endokrīniem disruptoriem ir mainījies, bet zinātniskie dati ir mainījušies. Zinātnieki ir norādījuši to, kā tas ietekmē cilvēku veselību, dzīvnieku veselību, kā tas sasaistās ar vairākām slimībām, hroniskām saslimšanām. Um, auglību, eh, neiroloģiskām saslimšanām. Uh, Šķiet, ka Eiropas Savienība nav rīkojusies saskaņā ar to, ko PTO jau 2013. gadā nodēvēja par pasaules mēroga draudu. 2015. gadā tiesa sodīja komisiju tāpēc, ka tā nerīkojās pietiekami ātri, un četrus gadus vēlāk mēs neesam pavirzījušies uz priekšu. Komisārs Kunze, šī jaunā stratēģija, diemžēl, nepanāk nepieciešamo, piemēram, definīcija endokrīniem disruptoriem attiecinām tikai uz uh, farmaceitiskām vielām, bet mēs zinām, ka lielāko daļu šo vielu mēs uzņemam ar pārtiku. Runa ir par konserviem, par šo iepakojumu, uh, kas ir saskarsmē pārtikas vielām, arī kosmētikas produktos, rotaļlietās. Es pārbaudīju tikai astoņas vielas ir uzskaitītas kā endokrīnie disruptori Eiropas datu bāzē, bet ir vairāk nekā tūkstots šādu vielu. Un pētījumā, kas nesen uh, publiskots kādā uh, Francijas upē, tika atrasts 99 šādas vielas. Bisfenols A, kuram ir negatīva ietekme, joprojām ir atļauts. Eiropa nevirzās uz priekšu pietiekami ātri, un rezultātā Beļģija, Francija, Austrija, Dānija, Zviedrija ir sākušas spērt soļus ātrāk uz priekšu, un mums ir nepieciešams panākt harmonizāciju Eiropas līmenī, lai aizsargātu veselību, vidi, un tāpēc ieklausieties zinātnieko. Šī stratēģija neiet pietiekami ātri, mums ir jāvirzās priekšu ātrāk un, iz, un noteiktāk. Paldies! Paldies, un tagad guļu grupas vārdā vārds uz divu ar pus minūtēm Konēčins kundzei. Ženai kolēģiņai, kolegovē, vāžanā paņī komisāršku. Paldies, kolēģi. Komisārs kundze. Es domāju, ka tas ir patiešām nožēlojami, ka mums ir atkal jārunā par endokrīnajiem disruptoriem. Uh, Tik ilgi kavējoties, komisija apdraud pilsoņu un dzīvnieku veselību. Kopš 1999. gada, kad komisija pirmo reizi nāca klajā ar savu stratēģiju par šo tematu, mēs esam vienkārši šķērdējuši laiku, komisārs kundze. Kā jūs norādījāt, mēs neesam neko daudz paveikuši. Mēs neesam pieņēmuši nekādus pasākumus, kas ierobežotu pilsoņu saskarsmi ar šīm vielām. Pēdējo piecu gadu laikā komisija nav izdarījusi pilnīgi neko kaut arī eh, tiesa eh, tā par to ir pārmetusi. Endokrīnie disruptori ir visur - pārtikā, ūdenī, iepakojumā, kosmētikā, zālēs un pat rotēlietās, ar kurām spēlēs mūsu bērni. Nav pilnīgi nekādu šaubu zinātniekiem par to, ka šīs vielas ir kaitīgas. Mēs ražotājiem esam piešķīruši gan daudz laika, lai viņi paši mēģinātu atrast risinājumus, un, protams, ka viņi nekādus risinājumus nav atraduši. Gluži pretēji, mēs redzam, ka viņiem ļoti patīk manipulēt ar faktiem un ar zinātniskiem pētījumiem. Protams, ka interešu konflikts zinātniskajās aprindās ir ļoti liela problēma, mums vajadzētu to pētīt daudz sīkāk. Endokrīnie uh, Disruptori ir jāregulē tikpat strikti kā kancerogēnās vielas. Mums ir vajadzīgs regulējums pilnīgi visās jomās, kur endokrīnie disruptori ir sastopami, un mums eh, ir jāatbrīvojas no tiem ļoti īsā laikā. Lai to izdarītu, mums ir vajadzīgs obligātas prasības endokrīno disruptoru testēšanai un identificēšanai. Tas pats attiecas arī uz mutagēnām un kancerogēnām vielām. Nav nekādu drošu um, endokrīno disruptoru saskarsmes līmeņu. Pašlaik noteiktie līmeņi bisfenolam A ir vienkārši pārāk augsti. Pētījumi rāda, ka bisfenola A ietekme ir ļoti kaitīga, daudz mazākā daudzumā. Kolēģi, es, protams, vēlētos, lai jūs atbalstītu mūsu rezolūciju, un es vēlos arī norādīt, ka esam iesnieguši vairākus grozījumus, kas, mūsuprāt, uzlabo šo rezolūciju un ļaus arī paust Eiropas parlamenta ārkārtīgo vilšanos komisijas bezdarbības priekšā. Noslēgumā vēlos norādīt, ka pat ar šādu vēl vienu kritisku rezolūciju vienkārši nepietiks. Lielas paldies, tagad arī Vasī kundze, zaļo grupa, divarpus minūtes. Paldies, komisārs kundze! Es uh, atzīstos, ka šis uh, sasaukums, diemžēl, nav paveicis pilnīgi neko, lai cīnītos pret endokrīniem disruptoriem. Mēs redzam, ka um, visa pasaule cieš no šīm vielām. Ir miljoniem zinātnisku publikāciju, kurās ir norādīts, ka um, dažādas uh, problēmas, aptaukošanās, dažādas um, slimības, kas uh, ir neizārstējamas, vai arī pat uh, bērnu slimības, uh, var ietekmēt vēlāk bērnu vielmaiņu. Arī um, neauglība bieži vien uh, rodas tieši no endokriniem disruptoriem. Un ko dara komisija? Nedara pilnīgi neko. Es uzskatu, ka Šajā sasaukumā nav pa paveikts pilnīgi nekas. Jūs paši norādījāt, ka 99. gadā jūs nācāt klajā ar stratēģiju. Ir pagājuši 20 gadi un pilnīgi nekas nav paveikts. Vajadzēja, lai parlaments un Zviedrija vēršas Eiropas Savienības tiesā, lai komisija sāktu kaut ko darīt. Jūs nepildat Eiropas Savienības līkumus, jūs arī nesat noteikuši definīciju endokriniem disruptoriem. Es Priecājos, ka ir parlamentārieši, kas iestājas par Eiropas Savienības pilsoņu veselību. Ko tad jūs iesakāt? Jūs sakāt, ka mums vajadzētu piemērot eh, piesardzības principu un ka mums vajadzētu samazināt pilsoņu saskarsni ar, ši, saskarmi ar, vien, ar šīm vielām. Bet tad, es, kad es paskatos, kas ir rakstīts eh, šajos ziņojumos, es redzu, ka uh, Uh, grūtnieces uh, arvien vairāk saskaras ar šīm vielām. Tas pats attiecas arī uz citiem iedzīvotājiem. Un jūs pat nesat sagatavojuši precīzu rīcības plānu. Šajā rezolūcijā ir norādīts, ka jums ir jāsāk rīkoties. Paskatīsimies, kas ir mm, iekļaut šajos dokumentos. Nav pat kopējas definīcijas endokrīniem disruptoriem. Te un te ir runa par rotaļlietām, par kosmētiku, uh, Mums ir runa tikai par biocīdiem un pesticīdiem rīču direktīvā. Tas pat ir neticami. Un tad, kad mēs paskatāmies uz izvērtēšanas testiem, tad īsnībā šeit nav um, iekļautas šīs vielas atļauto vielas, ne, atļaut, neatļauto vielu sarakstos. Es vēlētos, lai jūs ņemtu vērā parlamentāriešu priekšlikumus. Uh, Mums vajadzētu likvidēt šos endokrinos disruptorus tieši tāpat kā kancerēnās un mutigēnās vielas. Mēs nevēlamies, lai lobby šeit plauktu un zelta. Mums ir jāizstāv mūsu iedzīvotāji. Komisārs Kunze, jums iet vārds atbildē. Priekšādātā kungs, gudāmie deputāti, liels paldies visiem par komentāriem. Gadrīz 20 gadus pēc pirmās kopienas stratēģijas endokrīno disruptoru jomā šīs vielas vēl ar vien rada ļoti lielas problēmas un arī izraisa bāžas iedzīvotāju vidū, kā jūs norādījāt. Mēs esam daudz ko izdarījuši, lai labāk saprastu un pārvaldītu endokrīnos disruptorus, bet es jums piekrītu, ka mums visiem kopā vajadzētu darīt vairāk Eiropas Savienības līmenī. Kā jau es vairāk kārt esmu norādījusi, komisijas dienesti jau ir sākuši strādāt pie dažādiem um, stratēģijā pieminētajiem pasākumiem. Šeit atsaucos uz pagājušā gada stratēģiju. Vienlaicīgi mēs eh, turpināsim esošās eh, politikas eh, īstenošanu endokrino disruptoru jomā. Šeit vajadzētu koordinēt dažādas politikas nozares. Es paļaujos uz parlamentu atbalstu, lai mēs varētu turpināt aizsargāt iedzīvotāju vidas veselību, vienlaicīgi domājot arī par patērētājiem un uzņēmējdarbības vidi. Noslēgumā, godējumie deputāti, es vēlētos eh, sava kolēģa komisāra Andru Kaitis vārdā un arī pati um, savā vārdā novēlēt jums visu to labāko, lai uh, kādi mm, darbi jums būtu jāveic tuvākajā nākotnē. Kolēģi, Esmu saņēmis vienu rezolūcijas priekšlikumu šo debašu noslēgumā. To ir sagatavojusi Tautas partijas grupa, Sociāldemokrātu grupa, EKR grupa, ALDE grupa, kā arī Zaļie un GOE. Debatas ir noslēgušās un balsojums ir paredzēts šodien. Un tagad pievērsīsimies nākamajam darba kārtības punktam. Tas ir Klunskundze ziņojums Eiropas jūras vienlogas sistēmas vide. Un tūlīt arī došu vārdu referentei uz četrām minūtēm. Lūdzu, Klundz kundze. Paldies, priekšādātāji. Komisārs kundze. Paldies arī ānu referentiem, kas strādāja pie šī dokumenta. Uzskatu, ka šis ir bijis ļoti pozitīvs dokuments. Mēs esam ārkārtīgi labi sadarbojušies, strādājot pie jūras vienlogu sistēmas vides. Šī eh, vide ļaus eh, dabā strādāt jūrniecības uzņēmumiem, tāpat arī preču eh, pārvadāšana Eiropas ostās būs daudz vieglāka. Tiks nodrošināts, ka būs saskaņota informācijas vide, kuru vajadzēs ievērot visiem. Pašlaik sistēma ir sadrumstalota, un kuģiem, kas ieiet Eiropas ostās vai pat atsevišķu valstu ostās ir grūti saprast, kādas prasības ir jāizpilda. Dažās ostās tiek uzstādīts papildu prasības. Mēs vēlamies atvieglot eh, tirdzniecību un saskaņot eh, informācijas kopumu, kas ir jāiesniedz. Mēs esam sadarbojušies ar jūras ostām, man bija iespēja arī tās apmeklēt, es varēju paskatīties, kas notiek uz vietas, un es redzu, ka dažas ostas ir gājušas ļoti tālu uz priekšu, citā situācija vēl nav tik laba. Mēs vēlamies nodrošināt, lai Eiropā jūras tirsniecība kļūtu vienkāršāk, izveidojot šo vienloga sistēmas vidi. Es vēlētos arī pateikties komisāriem par mm, veltīto laiku. Liels paldies arī Rumānijas prezidentūrai. Mēs varējām strādāt ļoti veikli. Mums bija arī tikšanās ar kuģniecības pārstāvjiem, un viņi mums izklāstīja, ar kādām problēmām viņi saskaras. Man ir ārkārtīgi liels prieks, ka es esmu devusi savu ieguldījumu tajā, lai tirdzniecība kļūtu vieglāka. Mēs eh, esam sākuši arī sarunas ar ASV esam noslēguši tirzniecības nolīgumu ar Kanādu, un uh, visi šie nolīgumi nozīmē to, ka uh, tirzniecība un kravas pārvadājumi mūsu ostās pieaugs. Domāju, ka šīs uh, dokuments nāks par labu gan ostām, gan arī kuģniecības uzņēmumiem. Šeit ieguvēji būs visi. Te ir runa par vairāk nekā diviem miljoniem uh, kuģu, kas ieiet ostās. Uh, Dažas ostas vēl ar vienu izmanto 70. gadu tehnoloģiju, un ar, ar šo dokumentu mēs to visu mainīsim. Mēs eh, uzlabosim mūsu ostu konkurētspēju, kas, manuprāt, ir ļoti nozīmīgi. Šāds saskaņots process ļaus arī samazināt eh, administratīvo slogu. Mēs eh, redzam, ka ziņošanas laiks saīsnāsies, un tas noteikti būs pozitīvi visiem. Kā jau mēs Kā jau es minēju, šeit ir dažādas problēmas, kas ir jāatrisina. Mums vajadzētu izmantot ostās jau esošās sistēmas. Dažos gadījumos ostas pieprasa papildu datus. Ārkārtas apstākļos to, protams, varētu atļaut, bet eh, to varētu darīt tikai ierobežotu laiku. Kā jau es eh, norādīju, mēs runājām arī par tehnoloģiju neutralitāti. Mēs eh, priecājamies, ka šajā mm, vienlogas sistēmas vidē uh, tas tiks ņemts vērā. Es domāju, ka arī ēna referenti turpinās runāt par manis pieminētajām problēmām. Es uzskatu, ka mums vajadzētu arī sekot līdzi dažādiem pārkāpumiem un mēģināt nodrošināt, lai varētu atrast vainīgos. Kā jau es minēju, sarunas bija ļoti veiksmīgas, un es tagad gaidu nākamo posmu, šajā uh, darbā. Un es ceru, ka mēs varēsim atvieglot uh, tirzniecību um, Eiropas ostās. Paldies! Uh, tagad došu vārdu komisārei. Godātais priekšsēdētāja kungs, cienījamie deputāti, komisija ar lielu prieku um, ir apsveikušies regulas eh, vienošanos, jo šobrīd mums tiešām ir izdevies vienoties par vienotā tirgus, vienlo, par Eiropas jūras vienlogas sistēmas vidi. Tas eh, noteikti palīdzēs eh, jūrniecībai un visas formalitātes visās ostās tiks padarītas vienotākas. Īpaši vēlētos pateikties Klūnas kundzei, kā arī Tran komitejas ēnu referentiem. Uh, Visi šodien ir ieradušies šeit, sveicināti! Jūsu pūliņi ir vainagojušies panākumiem, un mums tiešām izdevās vienoties par šo likumdošanas aktu ļoti naski. Šobrīd ik reizi ienākot kuģa mostā, apmēram stunda līdz trīs aiziet dažādu formalitāšu kārtošanai. Un mēs uzskatām, ka šī vienloga sistēma ļaus mums eh, ietaupīt 2,5 šādas administratīvām lietām atvēlētas stundas katru gadu. Un eh, līdz 30. gadam tas būtiski atvieglos administratīvo slogu kuģiem. Mēs eh, vēlamies arī integrēt valstu vienloga sistēmu darbību izveidojot horizontālu darbību Eiropā, un mēs esam gatavi izveidot interfeisu šādai ziņošanai. Jaunā piedāvātā vienloga sistēma ļaus eh, atkārtot izmantot eh, datus, un tā būs sava veida viens pieturs aģentūra. Mēs esam pārliecināti, ka eh, visiem kuģiem, neatkarīgi no tā, kurā ostā kuģis ienāk, ir jābūt vienādām ziņošanas sistēmām. Un esam pārliecināti, ka informācijas plūsmas eh, vieglākai noritei arī šis likumdošanas akts palīdzēs. Mēs uzskatām, ka e, jūrniecības jomā un tās operacionālās efektivitātes uzlabošanā šis ir viens no būtiskākajiem priekšlikumiem, un komisija vēlas e, pateikties visiem, kur piedalījās kompromisa teksta kaldināšanā. Esam pārliecināti, ka šis kompromiss teksts atbilst visu trīs institūciju vēlmēm un arī jūrniecības nozarei. Bet galvenais eh, - iekļaujot digitalizāciju un informācijas plūsmas efektivitāti palielinot, tas noteikti ļaus uh, Eiropas jūrniecības nozarei labāk konkurēt pasaulē un iekļauties multimodālo risinājumu īstenošanā. Paldies, priekšsēdētājs kundze, un tagad dodu vārdu politisko grupu pārstāvjiem, un pirmais EPP vārdā Vanda Kampa kungs. Prieksēdētāja kungs. Paldies, tātad labrīt visiem! Arī es vēlētos pateikties Didrē, kura ir ziņojuma sagatavotāja. Patiesībā šis jautājums sākotnēji izskatījās tik ļoti samudžināts, ka šķita, ka mēs to neatšķetināsim. Digitalizācija jūrniecības nozarē notiek, un es ceru, ka mums efektīvāk izdosies to šobrīd eh, sakārtot. Pie tam jūrniecība, kuru ir vēlme padarīt zaļāku, arī pati vēlas izmantot digitalizāciju. Eh, patiesībā šai vienlogas sistēmā tiks apkopota vesela virkne dažādu ziņošanas eh, moduļu. Runa iet ne tikai par um, ostu dokumentācija runiet arī par, piemēram, muitu dokumentiem, par bīstamām kravām. Tātad visi, visi šāda veida ziņošana tiks apkopota vienlogā. Uh, Jau 2010. gadā bija mēģinājums, ko tādu izveidot, bet eh, toreiz tas neizdevās, un tāpēc komisija nāca klajā ar jaunu direktīvas eh, tekstu. No sirds ceram, ka patreizējais darbs vainagosies ar lielāku vienkāršību un caurskatāmību. Es personīgi vēlētos pateikties par sadarbību starp dažādajām sistēmām. Uh, un šobrīd tas tiek sauc par ostu komunikāciju sistēmu. No sirds ceru, ka e, komisija skatīsies un sekos līdz šās direktīvas īstenošanai. Un visbeidzot, priekšsēdētāja kungs, tā ir mana pēdē, šī ir mana pēdējā uzstāšanās šajā parlamentā. Es vēlētos pateikties pilnīgi visiem, ar kuriem esmu sadarbojies, un vēlos pateikties arī Ķeļiķis kungam, ar kuru mums ir bijusi ļoti cieša sadarbība gal, gadu laikā. Paldies! Ja šeit būtu vairāk deputāti, tad jums noteikti būtu vētraini aplausi, jo jūs esat lielisks deputāts, lielisks kolēģis. Jūs esat eh, izcili strādājis ne tikai TRAN komitejā, bet es vēlētos jums personīgi pateikties. Mums ir bijusi iespēja sadarboties kā koordinatoriem TRAN komitejā. Tagad Fleckensteina kungs lūdzu. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamie kolēģi un kolēģis. Es vēlētos pateikties referentei un ēnu referentiem un uh, arī eh, komisijai par lielisko sadarbību šajā dosjē. Uh, šī uh, priekšlikuma mērķis ir samazināt administratīvo slogu. Un šo uh, mērķi mēs noteikti esam sasnieguši. Tas nozīmē, ka mums turpmāk būs mazāk birokrātijas kuģu operatoriem, arī ostu administrācijas pārstāvjiem. Un uh, tas nozīmēs arī vienkāršotas uh, procedūras, informācija arī eh, noteikti, informācijas apmaiņa tiks uzlabot un vienkāršot. Turklāt mēs esam eh, nodrošinājuši arī eh, to, ka tiek sagatavota pienācīga apmācība ostās strādājošajiem, un mēs zinām, ka tas uh, ir ļoti svarīgi, lai būtu šādi pienācīgi sagatavot darbinieku ostās. Ne tikai ar šo uh, direktīvu mēs esam uzlabojuši situāciju Eiropas jūrniecības jomā. Pēdējo gadu laikā mums izdevies panākt diezgan daudz, te es domāju par ostu pakotni, kas nu jau uh, vairākas nedēļas tiek īstenot dalībvalstī. Valstī, dalībvalstīs mēs esam panākuši eh, finansiālu caurskatāmību, arī nostiprinājuši strādājošo tiesības. Un te es domāju arī, ka um, ar direktīvu par um, uh, atkritumu izkāršanu arī mēs esam uh, panākuši uh, labus rezultātus. Tāpēc es vēlos visiem pateikties par lielisko sadarbību. Es domāju, ka mēs drīkstam arī paši eh, sevi paslavēt. Mēs esam panākuši to, ka esam uzlabojuši ostu uh, konkurētspēju, un tas ir apsveicam ne tikai manai pilsētai Hamburgai. Paldies, paldies, un tagad altgrupas vārdā vārds Maisners kundzei. Jā, liels paldies priekšstādātāji komisārs kundze, cienījamie kolēģi un kolēģis. Man šodien ir ne tikai pēdējā uzstāšanās kā deputātei, jo es vairs nekandēšu, bet arī tāpēc, ka 2009. gadā, kad sāku strādāt komitejā, es atceros, ka mūsu bēļu kolēģi e, jau strādāja e, pie sākuma e, šai sistēmai, tātad digitālajai ziņošanai ostās. Un es priecājos uh, par to, ka mums tagad ir uh, šāda te jūras vienloga sistēma. Mēs zinām, ka līdzšinējā nedarbojas pienācīgi, un tāpēc mēs esam spēruši šodien uh, jaunu soli uz priekšu. Un tagad mēs vismaz uz papīra esam panākuši šādu te digitālu uh, sistēmu, kas noteikti būs uzlabojums un ļaus uh, visiem iesaistītajiem. Un jāsaka, Knut, jūs zināmā mērā aizsteidzāties man priekšā. Uh, Mēs abi esam no Ziemeļvācijas, un es domāju, ka e, šī sasaukuma laikā mēs ļoti daudz esam panākuši ostu labā ar tavu uh, ziņojumu un uh, ar manu ziņojumu, kur pavisam nesen esam pieņēmuši, un tagad uh, šās dienas ziņojums, dērdes ziņojums. Es domāju, ka šajā sasaukumā mēs tik tiešām esam ļoti daudz panākuši. Un tā kā man šī ir pēdējā uzstāšanās, arī es vēlētos pateikties visiem. Es ļoti priecājos, eh, ka no tiem nedaudzajiem, kas šodien ir eh, klāt, gandrīz visi ir eh, man cieši sabiedrotie, ar kuriem pēdējo gadu laikā esmu strādājusi. Man tik tiešām bija prieks šeit strādāt. Es domāju, ka Eiropas parlaments ir demokrātiskākais, kas vispār var būt. Es ar prieku šeit strādāju, bet ar prieku arī pārtraucu savu darbu šeit. Uh, Vēlos pateikties arī komisārs kundzei, un es priecājos, Pāvēl, ka tu esi uh, vadītājs šās dienas plenārs sēdē, kā kolēģis uh, arī no transporta komitejas. Paldies visiem! Uh, Paldies! Tā tad uh, es jau teicu, tas ir arī, tas attiec arī uz jums, uh, godātā Meisners kundze. Jūs parlamentā esat devusi parlamentu darbā neatsveram ieguldījumu. Paldies, Maisners kundzei. Un tagad dodu vārdu EFDD grupas vārdā pusotru, pusotru minūtu Seimūrs kundzei. Lūdzu vārds. Prieksēdētāja kungs, paldies! Es ļoti augstu novērtēju šā ziņojuma nozīmīgumu. Ir ļoti svarīgi, lai ziņošana tiktu harmonizēta bet ir ārkārtīgi svarīgi samazināt Eiropas Savienībā arī birokrātijas slogu. Un tomēr, kā tiks šie dati saglabāti un kā tiks uzraudzīta datu plūsma? Eiropa ir stipra tikai tik, cik stiprs ir tās vājākais punkts, un patiesībā es neesmu pārliecināta, ka jūsu pieņemtie pasākumi nāks par e, labu apvienotās karalists ostām, jo ir tādas, kuras pieder privātpersonām. personām. Iespējams, ka arī, šī, kam arī man šī ir pēdējā uzstāšanās iespēja parlamentā. Es vēlētos izmantot šo iespēju, lai pateiktos visiem parlamenta darbiniekiem, galvenokārt šoferiem, kuru, kurus var pasaukt gandrīz ikvienā dienakts stundā. Bet paldies visiem! Paldies! Paldies visiem tiem, kur iestājas par Eiropu, par Eiropas vīziju. Es zinu, ka daudz no jums nesaprot, kāpēc apvienotā karaliste vēlas izstāties. Tad atbilde labāk ir komunicēt ar mums un paliksim labi kaimiņi jo Brexit partija šobrīd eh, sabiedriskās domas aptaujās ir pirmajās vietās arī EP vēlēšanās. Paldies, saka prieksēdētais nākamā pietekainens kundze divas minūtes lūdzu. Ostas eh, ir eh, ārkārtīgi svarīgas Eiropas Savienības nozaru funkcionēšanai. Un, lai sakārtotu ostu darbības, esmu pārliecināta, ka tas Eiropas Savienības ekonomikai nāks tikai par labu. Vēlētos pateikties kā komisijai, tā arī referentei. Tas eh, skaidri parāda, ka mēs vēlamies harmonizēt eh, šo sistēmu. Un ar šo darbu mēs skaidri parādām arī iedzīvotājiem, ka strādājot kopā, mēs samazinām izdevumus mēs eh, uzlabojam ostu darbību, to kapacitātu un tā tālāk. Manuprāt, šis ir lielisks piemērs digitalizācijas uzvaras gājienam, jo izmantojot digitalizācijas metodu šādu ziņoš, ziņojumu sagatavošanā, mēs pilnīgi noteikti ietaupīsim un daudz. Es eh, tomēr pēc visiem šeit izskanējušajiem, slavinojušajiem vārdiem es vēlētos no sirds vēlēties, lai Eiropas ostas būtu zaļākas. Un es Vēlētos šeit atgādināt, ka Eiropā daudz tiek runāts par aprits ekonomiku, un mums vajadzētu varbūt sagatavot tādu vēlmi sarakstu, ko ostām vēl vajadzētu izmantot. Proti, es esmu pārliecināta un esmu arī redzējusi, ka var izmantot atkārtoti ļoti daudzas lietas, piemēram, tā vietā, lai savāktu izlijušus naftas produktus, tā vietā, lai sadedzinātu izlijušus naftas produktus, mēs varam tos savākt. Uh, un tikai tad kuģi, kuģiem tiks e, pieprasīts izpildīt vides noteikumus. Tātad kuģiem ir jāizpild kā vides noteikumi, tā arī zīvju populācijas saglabāšanas noteikumi. Un e, es esmu pārliecināta, ka tieši par vidi vairāk domājot, tas mums visiem palīdzēs. Colleague, uh, e, Nākamais runātājs Demontes kundze, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Jaunās e, tehnoloģijas maina visu, tās ievērojami ietekmē mobilitāti, un tas ir izaicinājums, ar kur jātiek galā. Mums ir jāraugās, lai, komisija, lai e, Eiropas Savienība šajā ziņā būtu vadošajās pozīcijās. Uh, Šīs formalitātes, kas jākārto eh, kuģiem ostās, ir ļoti apjomīgas, un tāpēc mums ir jāvienkāršo sistēma ar vienlogu sistēmas ieviešanu. Jo pretējā gadījumā uz operatoriem gulstas milzīgs sloks. Ar vienlogu sistēmu mums izdosies samazināt šo slogu, nodrošināt uh, interoperabilitātes eh, starp dažādajām sistēmām, un tas nodrošinās labāku efektivitāti arī datu izmantošanā. Es vēlos izmantot šo iespēju un pateikties komisārei un viņas, visai viņas komandai. Vēlos jums teikt uz redzēšanos un liels paldies! Liels paldies Friolē, protams, eh, jūsu pieminētais reģions ir eh, arī eh, ražotājs ļoti liels kam vīnam. Paldies! Paldies, un tagad vārds Liberātska kungam. Liels paldies, priekšsēdētāji komisāru kundze. Šķecinā un citviet ostu pārstāvi man jautāja, kas tad mums būs jauns? Un es domāju, ka atbilde ir pavisam vienkārša. Mēs jums piedāvājam ostās strādājošajiem sekojošo. Vienotu sistēmu ostām un kuģiem. Otrakārt, mēs piedāvājam integrētu sistēmu Eiropas Savienības līmenī. Un es ceru eh, tik tiešām, ka tas mums eh, palīdzēs samazināt administratīvo slogu ostās, un tādējādi mums izdosies eh, sasniegt līmeni, kas būs pieņemams visiem. Tātad mazāk um, administratīvā sloga un vairāk aizsardzības. Vēlos pateikties Vanda Kampa kungam, Meisners kundzei, eh, Fleckensteina kungam Paldies arī jums, Pāvēl, par lielisko sadarbību transporta komitejā un paldies arī komisārs kundzei par šo kopīgo darbu piecu gadu garumā. Paldies! Paldies arī jums un uh, eh, laba vēlējumi jums, Liberatska kungs! Un tagad vārds Kaputo kungam uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Jūras transporta operatoriem šobrīd ir jāizteno pārāk smagnējas eh, formalitātes eh, kuģim ienākot ostā, un galvenais trūkums ir harmonizācijas eh, trūkums dalībvalstīs. Tas nozīmē arī papildu izmaksas saskaņā ar komisijas aplēsēm. Jūras transporta personālam ir nepieciešams milzīgs skaits stundu gadā, uh, Eh, šīm te eh, deklarācijām. Un ar eh, mūsu priekšlikumu mums izdosies ievērojami samazināt šo administratīvo slogu un arī modernizēt un palielināt mobilitāti. Ar eh, šo noregulējumu mēs radām priekšnoteikumus, lai eh, kuģis varētu veikt visas formalitātes vienā ostā un tālāk izmantot tās turpmākajās Eiropas Savienības ostās. Paldies! Paldies, līdz ar to esam noslēguši runātāju sarakstu un tagad brīvā mikrofona procedūra. Vispirms vārds Farīs kungam uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! komisārs kundzi. Tehnoloģijas rada pavisam jaunu vidi Eiropas Savienībā, un tāpēc mums ir jārēģē uz šiem jaunajiem izaicinājumiem. Es esmu bijis arī viens no referentiem, kas strādājas pie šiem jautājumiem transporta jomā. Mums ir jāharmonizē noteikumi attiecībā uz datu iesniegšanu un mums ir eh, arī jāharmonizē tas, kā uh, iestādes uh, savā starpā apmainās ar informāciju. Tāpēc ļoti labi, ka mums tagad būs šāda jūras vienloka sistēma, un tas novedīs pie vienota Eiropas Savienības ietvera, kas būs neitrāls no tehnoloģiju viedokļa un ļaus arī tālāk attīstīt tehnoloģijas. Ir ļoti svarīgi sasniegt šo mērķi. Uh, jo eh, kopīgi mums ir jācenšas eh, sasniegt eh, kopīgus kritērijus, lai ostu iestādes varētu sadarboties ar muitas iestādēm un tā tālāk un tā joprojām. Vēlos noslēgumā pateikties kolēģiem par sadarbību, kā arī komisārai Būcai. Un liels paldies arī transporta komitejas locekļiem. Paldies, paldies, un tagad vārds pauspišilkungam uz vienu minūti. Děkuji pěkně, pane předsedající. Já jsem byl dotaz... Paldies, priekšādātāji. Nesen daži operatori man jautāja, vai šī ideja, kas pēc, pat pēc sevis ir laba, neradīs lieku administratīvu slogu. Tieši tāpēc arī es vēlējos izteikties. Jā, šai vienloga vide it kā ir saprātīgs risinājums. Mums ir svarīgi arī harmonizēt prasības kuģu operatoriem, bet no otras puses es gribēju jautāt, komisārs kundze, uh, Mēs jau Čehijas republikā sakām, ka ceļš uz Eli ir bruģēts ar labiem nodomiem. Mums vajadzētu nodrošināt, lai šīs vienloga sistēmas izveide nenovest pie situācijas, kur kuģu operatoriem vajadzētu pildīt dažādas nevajadzīgas birokrātiskas prasības. Ja mēs varētu to tiešām panākt un šīs prasības nebūtu pārāk striktas, tad mums patiešām vajadzētu nodrošināt šo harmonizāciju Eiropas līmenī, kas novedīs pie labākiem apstākļiem visiem. Thank you, sir. Uh... Nākamais runātājs uz vienu minūti. Paldies, priekšsādātāji, saka Etheridža kungs. Uh, Piecus gadus pēc manas ierašanās šeit mēs uh, sākām šeit dzirdēt argumentus par to, ka visu vajadzētu vienveidot un uh, salikt kopā, un uh, šeit šķiet mēs runājam par vienu to pašu. Es jau vairāk kārt esmu norādījis, ka ir svarīgi, lai atšķirīgās vietās, kas ir tik unikālas, būtu arī atšķirīgi noteikumi. Un šāda papīra sloga radīšana var radīt tikai problēmas. Šo piecu gadu laikā nekas daudz nav mainījies, un mēs eh, redzam, ka ārpusē savukārt eh, pūš pārmaiņu vējš. Es domāju, ka mums vajadzētu saprast, ka kaut arī šeit iekšā mēs eh, nejūtam šo vēju, uh, vēlēšanās iespējams šis vējš ienesīs pilnīgi citus eh, cilvēkus un arī citus argumentus šeit šajā ēkā, kaut manis varbūt arī šeit nebūs. Liels paldies, un eh, tagad došu vārdu komisārai Būčai noslēguma runai. Priekšādātāji, godājamie deputāti. Pirmkārt, liels paldies visiem par izteikumiem. Tie pilnībā atbilst mūsu um, sadarbībai, kas mūs ir novedusi pie šī rezultāta. Vēlreiz vēlējos uzsvērt, ka, manuprāt, šīs regulas pieņemšana ir ļoti nozīmīga Eiropas vienotajai jūras videi. No šīs regulas labumu gūs vide, mūsu darba organizācija, Mēs palielināsim mūsu efektivitāti un, protams, ka mūsu kuģniecība kļūs vēl konkurētspējīgāka. E, viens e, skaidrojums e, Mandara Kampa kungam atbildot. Komisija neizslēdz, ka varētu būt arī citi ziņošanas kanāli ar nosacījumu, ka saskarnes jūras vienloga videi ir pieejamas un operatoriem tiek piedāvāta izvēle. Tā būs dalībvalstu izvēle, bet eh, savukārt ostu mm, sistēmas varēs izmantot mm, dažādas pakāpojumus un tādējādi nodrošināt pievienoto vērtību kuģu operatoriem. Protams, ja šie kuģu operatori izpildīs tehniskās specifikācijas, kas ir iekļauts šajā regulā. Noslēgumā es vēlreiz vēlētos pateikties Klunis kundzei par ļoti labo koordināciju. Paldies visiem ēnu referentiem un paldies arī visiem kolēģiem, kas eh, strādāja tik eh, konstruktīvi un mētiecīgi, kas eh, līdz ar to ir novedis pie tik nozīmīga tiesība aktā. Priekšādātāji, arī jums es vēlu visu to labāko vēlēšanās. Godāmie deputāti! Arī šī man ir pēdējā uzstāšanās šajā sasaukumā, un es vēlētos izmantot šo iespēju, lai paustu savu pateicību par nevienmēr vienkāršo dialogu, bet eh, vienmēr konstruktīvo dialogu, un es priecājos, ka mēs nekad neesam atstājuši sarunu galdu lai cik sarežģītas šīs sarunas nebūtu bijušas. Es domāju, ka tas ir signāls visiem eiropiešiem par to, ka mēs strādājam īsteni demokrātiskā garā. Lai cik grūti būtu nonākt pie galsecinājumiem, mēs šos galsecinājumus vienmēr ņemam vērā, jo tā ir demokrātijas zīme. Es vēlētos turpināt strādāt šādā pašā garā, un es gribētu aicināt arī jūs darīt to pašu. Es vēlos, lai mēs veidotu tādu elastīgu, izturīgu un spēcīgu Eiropu, kas balstītos uz demokrātiskām vērtībām. Liels paldies jums, man tas bija ārkārtīgi liels gods ar jums sadarboties un vēlu jums veiksmi. Paldies! Well, that... Komisārs kundē, es domāju, ka aplausē jau pateica visu. Domāju, ka mums visiem transporta komitejā bija ļoti patīkami ar jums sadarboties šos piecus gadus. Es vēl tagad atceros pirmās dienas, kad jūs nominēja par kandidāti. Es domāju, ka mēs esam paveikuši ļoti daudz. Arī jums es tuvākajos mēnešos vēlu visu to labāko un domāju, ka izsako šeit parlamenta vārdā. Tagad referente Klunes kundze. Paldies, priekšādētāji! Jūs jau noteikti sapratāt no visu kolēģu izteikumiem, ka šīs tiesību akts tiek uh, gaidīts. Kā es norādīju, no tā iegūs visi. Tiks saīsnāts laiks uh, kuģu uzņēmumiem 50-60%, jebkurā gadījumā šie rādītāji ir ļoti labi, un uh, tiešām šis ir ļoti pozitīvs uh, panākums pilnīgi visiem. Liels paldies līdz ar to tiem, kas man palīdzēja nokļūt līdz šim rezultātiem. Es domāju, ka šis ir tāds ļoti pozitīvs piemērs tam, ko Eiropa var paveikt, tad, kad mēs eh, strādājam, lai uh, mūsu uzņēmējiem, mūsu ostām, mūsu kuģiem vīde būtu daudz eh, pieejamāka un konkurētspējīgāka. Šī ir manā pēdējā uzstāšanās šajā sasaukumā. Es ceru, ka man būs iespēja vēl šeit uzstāties, bet tas, protams, ir atkarīgs no vēlētājiem īrijā. Priekšādātājs vēlētos jums pateikties par mūsu kopīgo darbu transporta komitejā. Es eh, jo īpaši strādāju pie ostu un mobilitātes pakotnēm, un es uzskatu, ka šeit esam panākuši ļoti daudz. Es tāpat arī sekoju līdzi jūsu darbām pie ceļu drošības jautājumiem. Es eh, uzskatu, ka jūs esat daudz ko izdarījuši šajā jomā. Tāpat arī es vēlētos pateikties eh, Vimam Vanderkampam, viņš bija mans koordinators. Es viņu varētu saukt arī par eh, līderi, bet viņam tautas partijas grupā nepatīk šis termins. Uh, Liels paldies viņam par viņa darbu pēdējos piecos gados. Liels paldies, Gezīne, arī par jūsu eh, darbu mm, jūrniecības jautājumos. Man arī šie jautājumi ir tuvi. Š šī, šī diena ir diena, kad mēs mm, sakām ar Dievas, bet es uzskatu, ka tas ir tāds ļoti pozitīvs brīdis. Es priecājos, ka mēs varam to darīt, eh, pabeidzot darbu pie šī tik svarīgā tiesība akta. Galu galā Mēs esam šeit sanākuši, lai strādātu kopā un lai kaut ko izdarītu, un šeit mums tas ir izdevies. Eh, paldies, priekšādātāji, un arī jums daudz veiksmes! Today, no? Tiešām patīkama atmosfēra. Kāpēc gan mēs eh, nevarētu norganizēt vismaz 200 eh, šādas pēdējās dienas sasākuma laikā? Bet, nu, tāda ir dzīve, tāda ir politika. Lielas paldies Eh, referentei. Lielas paldies arī jums par sadarbību transporta komitejā. Debatas ir noslēgušās un balsojums ir paredzēts šodien. Un ja tagad mēs pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir Tanga kunga ziņojums informācijas atklāšana saistībā ar ilgspējīgiem ieguldījumiem un ilgspējas riskiem. Tanga kungs, vai jūs esat zālē? Jā, redz, ka jūs esat zālē lieliski. Tas nozīmē, ka mēs varam turpināt darbu. Sveicam arī augsto pārstāvu komisijas vicepriekšādātāju Mogherīnī kundzi. Tagad, kungs, jums četras minūtes. Thank you, President. Um... Prieksēdētāja kungs. Šonedēļ parlamentā uzstājās Grēta Thunberga un teica, glābsim mūsu planētu tāpat kā mēs glābjam Parīzes diamantas katedrāli. Viņai ir taisnība, mums beidzot ir jāsāk rīkoties rīkoties. Mums tas ir jādara pamazām, palēnām, soli pa solim, un manas piedāvātais likumdošanas akts ir ārkārtīgi svarīgs, lai finanšu nozara strādātu ne tikai savas peļņas gūšanai, bet gan strādātu cilvēkiem. Lai arī finanšu sektors būtu ilgtspējīgs un piedāvātu ne tikai problēmas, bet arī to risinājumus. Sākot darbu pie šā ziņojuma, doma bija vienkārša finanšu sektoru padarīt ilgtspējīgu, padarīt ilgtspējīgu tā mugurkaulu un piedāvāt šo ilgtspējīgumu. Tātad ilgtspējīgs padarīt pilnīgi visus finanšu instrumentus, to derivātus un tā tālāk un tā joprojām. Izklausās vienkārši, bet īstenošana nebūs tik vienkārša. Un es pat uzdrošinātos eh, pateikt, ka sarunās šī ideja visiem bija viena, bet atspoguļojās dažādi. Uh, Tā tad tiešām nevar būt tā, ka par ilgspējīgām finansēm mēs runājam tikai populistiskos saukļos, lai nebūtu tā, ka mēs, kad ir tikai tukšas runas, bet realizējuma nav. Es uzskatu, ka par ilglaicīgumu ir jārunā pilnīgi visu finanšu eh, pārvaldību līmeņos. Tāpēc ilgtspējība ir jāiekļauj pilnīgi visu lēmumu pieņemšanas līmeņos. Un eh, jā, mums tas ir nepieciešams. Mums ir nepieciešams iesaistīt visus. Mums ir jārada vienādi spēles noteikumi, lai tie patērētāji, kuri vēlētos skaidri zināt, kas tad ir šis finanšu produkts, to arī skaidri uzzinātu. Un mums ir nepieciešams eh, plašs rakurs, lai nebūtu tā, ka mēs sodām tos, kuri iet eh, kā idejas flagmaņi, un mudinam tos, kuri velkas astē. Tātad cilvēktiesības, bioloģiskā daudzveidība, dažādi citi aspekti, tas viss ir jāiekļauj jaunajos risinājumos. Pie tam risku pārvaldībā ir nepieciešami dažādi, citi, dažādi jauni rīki. Un ne tikai risku pārvaldīšanai, bet arī risku paredzēšanai. Uzskatu, ka šis ziņojums ir solis uz priekšu visās šajās trīs frontēs, un tas ir sasniegums. Mēs šobrīd redzam paradigmas maiņu pašā finanses sektora iekšienē, jo ir tādi finanses sektora spēlētāji, kuri ļoti, um, ļoti atbildīgi izturās pret finanšu sektora dažādiem, dažādām izpausmēm, ņemot vērā arī sociālo aspektu. Ekonomiskā vērtība Ekonomiskā vērtība un sociālās vērtības šobrīd tiek savītas kopā. Vēlētos griezties pie Eiropas komisijas sagatavojot šo regulu, lūdzu runājiet par caurskatāmību, par investīciju, sociālo svaru, par adekvātumu, par atbildību. Tikai tā mēs varam runāt nākotnē par ilgtspējīgu finanšu sektoru. Es uzskatu, ka eh, kritiskie riski finanšu sektoram tiem ir jābūt caurskatāmiem. Uh, Finansēm ir jābūt ilgspējīgām, mēs nevaram gaidīt uz providents, mums ir jārīkojas. Visbeidzot vēlētos pateikties parlamentam, komisijai, padomēji, pateikties par to, ka uzsākot sarunas, mūsu viedokļi bija lielā mērā atšķirīgi, bet sarunu gaitā, pie tam ļoti īsā laika periodā, mums izdevās tos tuvināt. Paldies visiem par ieguldīto darbu. Paldies, paldies Tanga kungam. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka arī citas institūcijas varēs teikt to pašu, bet tagad dod vārdu Mugarīnī kundzei, lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Godātais eh, Tanga kunga komisija sagatavoja pērnā gada martā šo regulas priekšlikumu, un mēs uzskatām, ka tas ir būtisks stūrakmens ilgtspējīgu finansējumu nodrošināšanā kapitāla tirgū. Un mēs vēlamies, lai līdz 50. Eh, gadam finanšu sektors būtu vidēji draudzīgs vai vismaz vid neitrāls. Uh, apklaušanāšanas procesā izrādījās, ka nav pietiekami liela caurskatāmība par to, kā finanšu tirgi klimata izmaiņu negatīvās sekas iekļauj savu lēmumu pieņemšanā. Piemēram, ja aktīvi tiek novirzīti uz kādu konkrētu nozari, tad šis novērtējums netiek veikts. Tas pats attiecas arī uz, uz uzkrājumu ieguldīšanu. Uh, un lai šos mērķus finanses saslēt kopā ar, eh, ar vidas jautājumiem, mums ir nepieciešams 180 miljārdi. Komisija ir gatava atvēlēt vienu ceturdaļu 21. gadā no Eiropas Savienības budžeta klimata izmaiņu risināšanā. Uh, Un tomēr ar mūsu naudu vien nepietiks. Mums ir jāiekļauj arī citi spēlētāji, kur būtu gatavi finanses savērpt kopā ar vidas risinājumiem. Jūsu ziņojums e, iet roka rokā ar komisijas idejām par finanšu ilgtspējīgumu. Un tomēr finanšu e, padomi un arī uh, investīcija ilgtspējība šobrīd netiek ņemts pietiekam vērā to vidas ietekme. <clears throat> Piemēram, investīcijas tādos aktīvos, kuri nāk par ļaunu bioloģiskajai daudzveidībai un ūdens tīrībai. Tāda ir daudz. Un še, ar šo priekšlikumu mēs vēlamies e, gala patērētājiem sniegt e, vairāk informācijas par to, kādas ir investīcijas. Mēs ceram, ka, informācija, ka sniegtās informācijas kvalitāte pieaugs. Uh, Mēs vēlamies eh, stiprināt arī tirgus disciplīnu un nevis tikai runāt par zaļināšanu vārdos. Mēs ceram, ka finanšu tirgu pārēja uz ilgspējīgāku ekonomiku būs veiksmīga, bet tam ir nepieciešami arī pamudinājumi. Labāk pārvaldīt eh, investīciju riskus, labāka informācija par finanšu produktiem, un eh, ceram, ka mainīsies arī Eh, patērētāju rīcība. Visbeidzot, finanšu sektora ietekmu uz vidi un uz sabiedrību tomēr ir jāņem vērā. Komisija vēlas pateikties visām, visiem likumdevējiem par to, ka mums izdevās tik ātri sasniegt vienošanos. Vēlētos īpaši pateikties Tanga kungam, referentam, kurš vadīja debatas. Šobrīd eh, tas ir tikai pirmais solis, jo komisija kā jau mēs sākumā piedāvājām par eh, klimata taksonomiju un to saistību ar finansēm. Un šis ir tikai pirmais solis. Strādāsim tālāk. Paldies! Uh, Lielas paldies! Tagad runātāji par politisko grupu vārdā. Vispirms EPP grupas vārdā uz divām minūtēm pietikainiens kundzei. Finanšu tirgi ir dažādi ja mēs salīdzinām to ar uh, reālu ekonomiku. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, uh, kurp plūst šī finanšu plūsma. Un šobrīd ir apmēram 30 triljoni, kas ir investēti neilgtspējīgā veidā. Proti, uh, vai nu tas ir uh, projektos, kas ir riskanti no vidas aizsardzības viedokļa, vai arī uh, tie ir saistīti ar ogļu ekonomiku. Uh, bet ļoti labi, ka mēs tagad domājam uh, par tādiem investīciju veidiem, kas būtu ilgtspējīgi un kas ļautu cīnīties pret klimata pārmaiņam, jo mums ir vairāk nekā nepieciešams līdzekļu. Bet svarīgākais ir informācija, tāpēc es uh, sauktu šo uh, noregulējumu par uh, visu uh, Uh, ilgspējīgu investīciju uh, pamatdokumentu, jo mums ir uh, jāiz, jāinvestē nevis tikai un vienīgi videi draudzīgos pasākumos, bet mums ir jādomā par visiem negatīvajiem un pozitīvajiem faktiem un jādomā ne tikai par klimatu pārmaiņām, bet arī par uh, bioloģisko daudzveidību, ūdens patēriņu un tā tālāk un tā joprojām. Un uh, jāceras arī šī palmu eļas krīze. Mums ir izdevies pagriezt uh, stūri uh, tagad citā virzienā, un liels paldies kolēģiem par to. Nākamais solis būtu paplašināt aptvērumu, lai tas attiektos arī uz investīciju uzņēmumiem, lai investori saņem pienācīgu informāciju un lai tas attiektos uz visu veidu uzņēmumiem, visos ražošanas ķēdes līmeņos, lai mēs varētu runāt par atskaitīšanos no vidas aizsardzības viedokļa, lai būtu pienācīga informācija par šādām investīcijām. Paldies! Lielas paldies! ļoti žēl, bet neredzu ne Berešas kundzi, ne Vienīgas kundzi zālē. Un tagad vārds kārtī kungam. Zaļo grupas vārdā uz divām minūtēm. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Ļoti žēl, ka Es nevaru atbalstīt šo dosieju par spīti labākajiem centieniem, kādi ir tikuši īstenot šajā parlamentā, un uh, par spīti tam, ka uh, referents ļoti daudz pie tās strādājas, jo aptvērums ir samazināts tikai, samazināts tik lielā mērā, ka tas attieksies tikai uz nelielu uh, daudzumu finanšu produktu. Bankām atkal būs brīva vaļa. Uh, Diemžēl dalībvalstis nevēlas rīkoties, lai vērstos pret klimata pārmaiņām. Jo mēs šobrīd pieprasām tikai minimālo no finanšu sektora, kas ir nodarījis tik lielu kaitēju mūsu ekonomikai. Vēlos atgādināt, ka zinātniski ir viensprāts, ka mums ir jārīkojas līdz 2030. gadam, lai panāktu ātru pāreju visās ekonomikas jomās, ja mēs vēlamies apstādināt globālo sasilšanu. Un tas ir tikai pēc dažiem gadiem. Mums ir atlicis pavisam nedaudz laika. Mēs nerūpējamies par um, mūsu planētas un bērnu nākotni. Priekšsēdētāji, Šī iespējams ir mana pēdējā uzstāšanās, bet es vēlos teikt, ka es ceru, ka nākamajā sasaukumā šajā parlamentā uh, Eh, tiks darīts viss iespējamais, lai atkal eh, savienot cilvēkus visā Eiropā, lai tiktu pieņemti ļoti svarīgi lēmumi. Mums ir jā, jāizlem, vai mēs tik tiešām vēlamies rīkoties vidas aizsardzības jomā, vai arī tikai aplikt ar nodokļiem ģimenes tā vietā, lai īstenotu pienācīgus pasākums. Vai mēs atbalstīsim ģimenes, vai mēs arī ļausim brīvu vaļu bankām. Uh, Mums ir jādomā par to, vai mēs investēsim Eiropas Savienības līdzekļus, lai radītu ilgspējīgas darba vietas visā Eiropas Savienībā, vai arī 30 miljardus atvēlēsim Eiropas armijas izveidošanai. Es ceru, ka mēs pieņemsim labākos lēmums, lai izveidotu taisnīgāku un labāku Eiropas Savienību. Paldies! Paldies, Kārtīkungs! Es uh, meklēju jūs zaļo rindās. Es domāju, ka te vainojam smiega trūkums pēdējā laikā. Un tagad vārds e, zaļajiem Skotā e, Kato kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Man bija prieks uh, dzirdēt šeit Grētu Thunbergu. Uh, viņas teiktais tik tiešām bija stingzinošs. Un viņa arī uh, pauda savas bažas par to, ka nekas netiek darīts. Un Protams, mēs cīnām politiskās cīņas, un es ceru, ka viņa eh, priecāsies par mūsu darba kārtību ilgspējīgu investīciju jomā, jo mums ir nepieciešams sistēmiskas izmaiņas. Es eh, priecājos, ka Eiropas Savienība ir uzņēmusies vadošo lomu. Um, šoreiz, eh, pieņemot šādus pasākumus attiecībā uz finanšu tirgiem, pilsoņi var sagaidīt tādu pašu caurskatāmību, iegādājoties finanšu produktus, tāpat kā iegādājoties pārtiku. Uh, Un mums ir jābūt tiesībām zināt, vai mūsu investīcija fonds ir investējis eh, ilgspējīgas enerģijas avotos vai eh, citos projektos. Man ļoti žēl, ka padomu neatbalstīja uh, pa parlamentu un, uh, diemžēl, mums neizdevās pienācīgi paplašināt aptvērumu. Tas nozīmē, ka uzņēmumi uh, varēs turpināt destruktīvas investīcijas tādējādi apdraudot mūsu darba kārtību ilgspējīgi finanšu jomā. Tūkstošiem cilvēku iziet ielās, lai protestētu, un mēs aicinām kolēģus uh, Eiropas Savienības dalībvalstīs uh, nodrošināt pienācīgi ilgspējīgu pāreju un izmantot mūsu finanšu sistēmu, lai uh, atvieglot šo procesu. Paldies! Paldies! Un tagad EFTD grupas vārdā vārds uz vienu minūti Eteričkungam. Paldies, priekšsēdētā! Tā kā šī nu gan ir mana pēdējā uzstāšanās, es vēlos teikt, ka salīdzināt politiku ar finansēm varbūt nav uh, gluži laba doma, bet es vēlos teikt, ka man ir bijis uh, liels gods uh, pārstāvēt uh, mans, manu uh, vēlēšanu reģionu, te ir bijušas lielisks debats. Uh, un es ceru, ka ik viens dosies prom no Eiropas uh, parlamentu un centīsies nodrošināt labklājību visām uh, savām tautām. Un es domāju, ka šajos uh, grūtajos laikos es ar prieku uh, sadarbošos ar draugiem un ģimeni, un es priecājos uh, ka mani uh, vecāki joprojām man ir palīdzējuši šo gadu laikā. Tas ir bijis lieliski. Un liels paldies un veiksmi jums, lai arī kāda ir jūsu turpmākā darba kārtība. Paldies, Esriģ kungs. Uh, Apusēji arī es jums novēlu visu to labāko un e, arī jūsu vecākiem, kas, es ceru, būs jūsu varoņa vēl daudzus gadus. Un tagad vārds es un D grupas vārdā Vinters kundze. Jā, priekšsēdētāji, kolēģi un kolēģis, vispirms es vēlētos pateikties eh, savam sociāldemokrātu kolēģim Polam Tangam par lielisko darbu eh, kā eh, referentam, lai nodrošinātu ilgspējīgu finanšu sistēmu. Mēs šodien spēļam vienu svarīgu soli, proti, lai visi spēlētāji nākotnē eh, caurskatāmi informētu mūs par eh, ilgspējīgu eh, šo te produktu izmantošanu. Greta Thunberga viesojās vidas aizsardzības komitejā, un viņa mums uh, pavisam skaidri pateica, ka mums ir jārīkojas, ja vēlamies novērst klimata katastrofu, un nepietiek ar to, ka Weber kungs uh, sagatavo vairākas skaistas bildītas sociālajiem mēdījiem, un vienlaiks neļauj šai jaunajai uh, meitenei uzstāties šeit parlamentā. Uh, Mums ir problēmas arī ar pasākumu īstenošanu. Konservatīvie saka, jā, eh, ilgspējai, bet ne eh, šķēršļiem nozarei. Un eh, bieži vien tādējādi mēs atbalstam šo viltus zaļināšanu un patiesībā necenšamies sasniegt ilgspēju ne no sociālā, ne no vidas aizsardzības viedokļa. Um, Tā piemēram, pavisam nesen kādā uh, dosjē uh, konservatīvie noraidīja mums ļoti svarīgos grozījums, uh, grozījums, kas uh, ļautu definēt, kas tad ir ilgspējīgs un, un jo īpaši, kas tad nav ilgspējīgi. Tātad, kas būtu jādara? Vispirms jau jaunajā sasaukumā kolēģiem uh, parlamentā būtu jāuzņems atbildība un ar jauno komisiju jāstrādā tālāk uz priekšu. Šodien mēs varam svarīgu soli, bet tas uh, ar to vēl nepietiek. Uh, Mums ir jāpanāk nākotnē, lai bankas nodrošinātu pienācīgu pašu kapitālu, lai samazinātu risku, arī jādomā par to, kā cīnīties par to, lai investīcijām nebūtu negatīvas sekas un e, vēlēšanās ir jābalso par ilgspējīgu sociālu Eiropu. Paldies! Un Tagad neliekšu, protams, vārdu arī S&D grupai. Beres kundze, jums vārds uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji, cienījumā vicepriekšsēdētājs kundze. Šis ir viens no pēdējiem dokumentiem, par kuru balsos Eiropas parlaments, un es eh, nezinu, ko es varētu atbalstīt komisijas paveiktajā, bet vienu mēs varam noteikti apsveikt, proti, ka beidzot ir sasaistīta vidas aizsardzība ar finansēm. Un es domāju, ka par to mēs varam pateikties virknei uh, e, ierēņu, kas strādā komisijā, tā skaitā arī vicepriekšsēdētājiem Dombrovska kungam, un es domāju, ka tas nu noteikti ir veiksmīgs pasākums, kas attiecas uz uh, šo dokumentu, kur sagatavojas Polstanks. Mums tik tiešām ir izdevies pavirzīties uz priekšu ar šo dokumentu. Svarīgākais, protams, ir aptvērums. Te mums bija uh, um, prasības, lai visu finanšu produkti tiktu pakļauti uh, šim pienākumam uh, par atklātību. Mēs to atbalstām. Komisija arī uh, paredzēja uh, caurskatāmību uh, iesaistītajām pusēm, un tas ir uh, pirmais solis ceļā pret uh, greenwashing, bet nevajadzētu tagad uh, ļaut uh, nodarboties ar, šo invest ar šīm investīcijām nišu veidā, uh, kas ļauj slēpt savas patiesas, savas nodomas. Mums ir jāraugās, kādu ietekmi šīs investīcijas atstāja uz vidi, jo īpaši eh, tas sakāms par lieliem eh, investīciju uzņēmumiem. Mums ir jāreformē visa eh, finanšu sistēma kopumā, un mēs aicinām arī investorus īstenot šo due diligence aktīvu pārvaldīšanā, domāt par savu izvēlu un kā tas ietekmē vidi. Ir jābūt caurskatāmiem, bet jāmaina arī finanšu spēlētāju līdzinējā prakse, kas ļautu patērētājiem labāk izvēlēties savas investīcijas. Tas ir ļoti svarīgs darbs, kas noteikti būs jāturpina arī jaunajā sasaukumā. Lielas paldies priekšsēdētājiem! Paldies, Berešs kundze! Līdz ar to esam noslēguši runātāju sarakstu un tagad brīvā mikrofona procedūra. Vārds Grapīnī kundzei uz vienu minūti. domnule președinte doamnă comisar doamnă. paldies priekšsēdētāji komisārs kundze augstās pārstāves kundze godājamie kolēģi. Patiešām žēl, ka zālē ir tik maz deputātu, apspriežot tikai nozīmīgu regulu. Tātad ir runa par ilgspējīgiem ieguldījumiem un ilgspējas riskiem, ko jūs vēlties novērst. Mēs visi zinām, ka ilgspējīgas e, investīcijas finansēs ir ļoti būtiskas, lai nodrošinātu ilgspējīgu finansējumu. Eiropas e, politikā mums ir e, paredzēti noteikumi reindustrializācijai, un tas ir ļoti cieši saistīts ar šo pašlaik apskatīto tiesību aktu. Es priecājos, ka pašā sasākuma beigās mums būs iespēja nobalsot par šo tiesību aktu. Uh, Nevajadzētu būt tā, ka investīcijas eh, tiek ieguldītas bez eh, ilgtspējas, un mums vajadzētu nodrošināt arī informācijas atklāšanu pirms investīcijām. Mums ir vajadzīga risku pārvaldība, bet ilgtermiņa riskus ir ļoti grūti pārvaldīt bez informācijas. Tieši tāpēc mums ir vajadzīga caurredzamība. Lielas paldies! Vēlos norādīt, ka devu vārdu Bereses kundzei, jo viņa ieradās mazliet vēlāk, un tieši tāpat arī rīkošos attiecībā uz vīrinkas kundzei. Viņa ir atnākusi un viņai ir jāizsakās Alde grupas vārdā. Došu vārdu tagad vīrinkas kundzei, un pēc tam turpināsim brīvo mikrofonu. Beste collega's, na een lange weg afgelegd hebben, ligt het resultaat. Dames en kungi, Ceļš ir bijis ļoti garš un grūts, bet beidzot esam nonākuši pie rezultāta. Uzskatu, ka vajadzētu pateikties sarunu vedējiem no komisijas no padomes. Sadarbība bija ļoti laba. Viņi mm, sarunās izturējās ar ļoti lielu izpratni un pacietību. Liels paldies viņiem arī par vīziju un apņēmību. Dāmas un kungi, pēdējo gadu laikā mēs esam veduši sarunas, domājot tikai par vienu mērķi. Proti, mums ir jā, jāietaupa šie 180 miljardi eiro, lai mēs varētu izpildīt mūsu prioritātes. Es pati esmu pārliecināta, ka šodien mēs atbalstām ilgspējīgu nākotni. Šī nākotne nāks par labu mūsu bērniem un mūsu mazbērniem un nodrošinās viņiem tādas pašas iespējas, kādas ir bijušas mūsu paudzei. Es varu apsolīt šiem vides protestantiem, ka, protams, mēs rīkosimies, mēs nevaram e, pieļaut, ka finanšu nozare e, tiek apgrūtināta ar tik lielu slogu un ka tai netiek sniegta nekāda palīdzība. Vienīgais risinājums ir struktūrāla, ilgtspējīga pieeja. Ilgtspējīgas investīcijas ir jāapbalvo, un tieši šādā veidā mēs varēsim pārvarēt sociālas un vidas krīzes. Lielas paldies visiem par sadarbību. Šī ir mana pēdējā uzstāšanās parlamentā. Lielas paldies visiem, kas man deva iespēju strādāt. Paldies! Un es arī jums vēlētos pateikties par to, ka bijāt tik labi kolēģi. Un tagad vārds Kaputo kungam uz vienu minūti. Paldies, priekšādātāji! Šī ir mana pēdējā uzstāšanās šajā sasaukumā, un es vēlētos uh, runāt par vīdes atbildīgumu, pie kuras esmu tik daudz strādājis pēdējos gados. Parīzes vienošanās ir milzīga iespēja, ko mēs nedrīkstētu palaist garām. Zaļā ekonomika ir vienīgā iespēja, kā mēs varētu radīt miljoniem darba vietu. Šī regula nodrošinās, lai finanšu nozara ietu tieši šajā virzienā. Tiks eh, nodrošināta informācijas caurredzamība, un visiem, kas izmanto un veido finanšu instrumentus, būs jāatklāj šī informācija. Tāpat arī būs eh, jāiekļauj riski par vīdi un sociālo pārvaldību Un, protams, ka būs jāstrādā klienta interesēs. Mēs šeit runājam arī par mm, oglekļa neutralitāti un attīstību, kas balstītos uz dzimumu vienlīdzību. Protams, ka mums ir jādomā arī par ANO ilgspējīgas attīstības mērķiem. Tāpēc uz redzēšanos un tiksimies atkal jūlijā. Tagad vārds vicepriekšādātājai Mogherīnī kundzei. Paldies, priekšādātāji! Komisijas vārdā un jo īpaši vicepriekšādātāja Dombrovska vārdā, ko es šeit pārstāvu, es vēlētos pateikties referentam Tanga kungam. Liels paldies arī visiem par komentāriem un izteikumiem. Es esmu pārliecināta, ka šodien tiks pieņemta šī rezolūcija un es eh, pati arī personīgi uzskatu, ka tas ir ļoti liels solis uz priekšu un uh, Tas ir arī labs veids, kā panākt labus rezultātus strādājot pie šiem jautājumiem. Tas ļaus pavisam ātri nodrošināt tiesību aktu pakotnes stāšanos spēkā. Ir svarīgi, lai šī informācija tiktu atklāta, jo īpaši, ja ir runa par investīciju ietekmi uz vidi un sabiedrību. Uzskatu, ka tas veicinās caurdzmību, atbildīgumu un arī ilgspējīgu finanšu instrumentu pievilcīgumu. Tāpat arī tas veicinās izpratni par tirgus apstākļiem un nodrošinās arī novatoriskākas investīcijas un investīciju produktus. Es esmu pārliecināta, ka šim tiesību aktam ir potenciāls pilnībā izmainīt uzvedību finanšu tirgos. Tāpat arī tas ļaus nodrošināt investīcijas ilgspējīgākā ekonomikā Uzskatu, ka tas ir patiešām nozīmīgs solis uz priekšu, domājot par mūsu ilgspējības plāniem. Lielas paldies vēlreiz, un es eh, ceru, ka šodien balsojums būs pozitīvs. Paldies augstai pārstāvēji, un tagad vērts Tānga kungam noslēguma vārdiem četras minūtes. Paldies, priekšādātāji! Sākumā vēlētos norādīt, ka esmu ļoti apmierināts, ka komisija nāca klajā ar savu rīcības plānu par ilgspējīgu eh, finansējumu. Uzskatu, ka tas eh, bija tāds ļoti nozīmīgs solis no Dombrovska kunga, ko es ļoti augstu novērtēju, un es eh, priecājos, ka mēs esam sākuši strādāt pie šiem pirmajiem posmiem. Kā jau Federika Magrīnī norādīja, tas nav pēdējais posms, un kā kārtīkungs arī teica, mums ir jāstrādā tālāk. Bet es esmu pārliecināts, ka Šis solis ir skaidrs signāls finanšu nozarei. Finanšu nozarei ir jāsaprot, ka būs pārmaiņas, ka mēs pāriesim uz ilgspējīgām finansēm un ka tam sekos arī tālākas darbības. Tieši tāpēc es arī gribētu aicināt komisiju un uzraugus turpināt strādāt pie šī tiesību akta. Es arī labprāt darbošos nākamajā sasaukumā, ja tas nebūs iespējams, eh, arī ārpus tā, lai mēs šīs pārmaiņas varētu panākt. Strādājot pie šiem jautājumiem, es pamanīju, ka notiek pārmaiņas Eiropas ekonomikā. Mums ir e, jāpāriet no anglosakšu un amerikāņu tradīcijām uz straujāku rīcību. Ir jānodrošina, lai uzņēmumi e, darbotos ekonomikā, kas nebalstītos tikai uz monetāriem stimuliem. Mums ir vajadzīgas Eiropas e, tradīcijas, kur uh, Eh, uzņēmumi, finanšu institūcijas, valdes ņemtu vērā visu iesaistīto intereses. Mums ir jāatgriežas pie šīm Eiropas tradīcijām, kur eh, firmas, uzņēmumi, bankas, apdrošinātāji ir daļa no mūsu sabiedrības un attiecīgi arī rīkojas. Tieši šādas izmaiņas mums ir vajadzīgas, un es uzskatu, ka tās jau sāk notikt. Es redzu šos uh, pirmos soļus. Uh, Es esmu optimists un politiķis, bet es šeit saskatu jau labas zīmes pārmaiņām. Es ceru, ka šīs pārmaiņas turpināsies un ka mēs kopā veidosim e, taisnīgāku un pielīdzīgāku sabiedrību. Lielas paldies! Debates līdz ar to ir noslēgušās, un par šo ziņojumu mēs balsosim šodien. Tāpēc tagad varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Un mēs runāsim par Ķīnu, it īpaši reliģisko un etnisko minoritāšu stāvokli. Ir sagatavots rezolūcijas priekšlikums un sāksim ar Belderu kungu, kurš izteiksies vienu minūti. Jā, dank vēl, minēta forsita. Paldies, priekšādātāji. Šajā pēdējā runā parlamentā es vēlreiz gribētu iestāties par reliģiju brīvību Ķīnā. Es gribētu vērsties pie Eiropas institūcijām un pie Eiropas parlamenta, lai tie pēc vēlēšanām turpinātu strādāt pie šiem jautājumiem. Mēs redzam, ka prezidents Ķīnā izvērš totalitārisma kampaņu, kas pilnībā noliedz reliģiju brīvību. Tas viss būtu jāapspriež ļoti augstā līmenī nākamajos samitos. Uiguri tiek apspiesti. Viņiem tiek nodrošinātas dažādas apspiešanas kampaņas. Komunistiskā partija turpina būt pie varas. Miljoniem kristiešu ir aizturēti, viņu līderi tiek vajāti. Vajadzētu izvairīties no tā, ka minoritātes tiek apspiestas. Ķīnai ir ietekme visā pasaulē. Es paļaujos uz institūciju atbalstu. Būtikofera kunga nav zālē, tāpēc dosim vārdu nākamajam rezolūcijas autoram Šolca kungam, kuram vārds uz pusotru minūti. Paldies, priekšādātāji! Augstās pārstāvis kundze! Stratēģiskā partnerībā ir ļoti svarīgi, m, mm, lai būtu politiskā grība, drosme un arī gudrība runāt par tādiem tematiem, uh, Eh, kas abiem partneriem iespējams šķiet atšķirīgi, pret kuriem tie attiecas savādāk. Es esmu patiešām, patiešām uztraukts, ka dzirdu, ka cilvēktiesība situācija valstī, kas man ir tik tuva, ļoti izmainās. E, man ir tagad eh, drosme pēc Eiropas Savienības un Ķīnas 9. aprīļa samita, kur tika sagatavots kopīgs eh, paziņojums par atbalstu ANO cilvēktiesību hartai aicināt veidot starptautisku delegāciju cilvēktiesību eh, jautājumu izskatīšanai Šīņģenes Uigura autonomajā reģionā. Un šeit noteikti būtu jāiesaist arī augstā cilvēktiesību eh, komisāra Mišela Bašelē Žerija no ANO. Uh, Ķīnai vajadzētu aizstāvēt savu daudzveidīgumu, vajadzētu nodrošināt arī cilvēku demokrātisku līdzdalību sabiedrības procesos, jo īpaši vajadzētu ņemt vērā arī Ķīnas konstitūcijas um, noteikumus. Tiesiskā valstī nedrīkstētu būt tā, ka valsts varas vai policijas iestādes patvaļīgi uh, aiztur cilvēkus uz liet, ļoti ilgu laiku, balstoties tikai uz safabricētām vai ļoti nelielām aizdomām. Es dzirdu, ka ir viens miljons cilvēku um, apcietinājumā. Uzskatu, ka tas rada ļoti lielas pretrunas uh, attiecībā uz šo valsti, kas kļūst ar vien atvērtāka ekonomikas ziņā. Uzskatu, ka mums vajadzētu iestāties arī par datu aizsardzību privātajā jomā. Paldies! Būti koferi kungs Neviens nevēlējās izteikties jūsu vietā, tāpēc došu jums vārdu uz pusotru minūti. Paldies, priekšādātāji! Es atvainojos, ka ierados dažas sekundes vēlāk. Es vēlētos vispirms pateikties kolēģiem no dažādām politiskajām grupām par to, ka cilvēktiesību jautājumos jo īpaši, ja runa par eh, reliģiskām un etniskām minoritātēm, šeit parlamentā vienmēr esam panākuši ļoti lielu vienprātību. Iespējams, ka mūsu izteikumi nevienmēr ir vienādi, bet mēs visi kopīgi zinām, ka attiecības starp Eiropas Savienību un Ķīnu ir jābāsta uz cilvēktiesībām Pa, cilvēktiesības ir kaut kas pašsaprotams. Tās nekad nedrīkstētu likt kaut kur otrajā vietā vai vispār aizmirst. Tāpēc es gribētu pieminēt divas personas. Es eh, gribētu pieminēt eh, priekšādātāju Donaldu Tusku, kurš pēdējā Ķīnas samitā ļoti skaidri parādīja, ka arī viņš uzskata tieši tāpat. Un es eh, gribētu, lai visi Eiropas līderi izteiktos tikpat skaidri kā viņš. Un tāpat arī es uh, gribētu pieminēt eh, Dīza kungu, kurš uh, eh, BBC paziņoja, ka viņš absolūti neko nezina par Sinģianas apmetnēm, par kurām tikko runāja Šalts kungs. Šādā veidā izsakoties un šādā veidā aizsargājot tikai savas intereses, mēs nevaram strādāt Eiropā. Kolēģi, Es gribētu jūs aicināt eh, pieturēties pie jums atvēlētā uzstāšanās laika. Man būs jāizturās striktāk tagad. Lainina kungam pusotra minūte. Mogherīnī kundze, jūs eh, noteikti atcerēsieties, ka eh, pirmajā sēdē šajā sasaukumā es jūs lūdzu gatavot jaunu Eiropas Savienības stratēģiju attiecībā uz Ķīnu, un tas attiecas ne tikai uz mūsu ekonomiskajām attiecībām, bet arī uz politiskajām attiecībām. Un man jums ir tagad jāsaka paldies, jo jūs to izdarījāt. Mums ir atjaunota Eiropas Savienības Ķīnas stratēģija, kas daudz precīzāk mēģina saprast, kas notiek šajā lielajā valstī un ko mums darīt šajā ziņā. Ķīna ir milzīga ekonomiska vara. Tā ir izdevies eh, miljoniem cilvēku izglābt no nabadzības, un tas ir ļoti liels sasniegums. Bet šodien mēs varam novērot ārkārtīgi lielu regresu attiecībā uz eh, tiesībām un iespējām eh, kādas ir cilvēkiem šajā valstī. Mēs redzam, ka viena partija vēl ar vienu pieņem lēmumus visu cilvēku vārdā, un tieši tāpēc uh, iespējas uh, minoritātēm un atsevišķiem grupējumiem Ķīnā ir ļoti sarukušas, neskatoties uz to, ka minoritāšu aizsardzība ir iekļauta Ķīnas konstitūcijā. Mums tikko bija samits, un šajā samitā arī tika norādīts, ka cilvēktiesības ir universālas un neatņemamas. Uzskatu, ka Eiropas Savienībai vajadzētu turpināt eh, runāt par šiem jautājumiem. Eiropas Savienībai vajadzētu būt eh, tai, kas vienmēr iestājas par cilvēktiesībām, un es ceru, ka jūs savā politikā tā arī rīkosieties. Paldies, un tagad eh, Šoidrubas kundzei vārds. Kui, kolēģiņa. Eh, Paldies, prieksēdētāja kungs. Šo rezolūciju es atbalstu un, manuprāt, atkal un vēlreiz norādot uz neapskaužamo situāciju etniskajām un reliģiskajām minoritātēm Ķīnā. Mums tas ir jādara. Situācija Ķīnā nav akceptējama vislielākā valsts pasaulē, pie tam tāda valsts, kurā garīgās prakses tradīcijas ir aizsākušās pasaulē. Šobrīd tā ir valsts, kur apspiež citus garīgo tradīciju īstenotājus. Es domāju, ka mums vajadzētu vienoties par rezolūciju, neskatoties uz to, ka viedokļi parlamentā ir dažādi. Ķīna ir svarīgs mūsu sadarbības partners, un tomēr mums ir tā jāprasa, lai tā izpilda savā konstitūcijā ierakstīto reliģisko brīvību klauzulu. Ķīnā cietumos tiek mesti kristieši, tiek slēgtas baznīcas Cietumos tiek iemesti arī reliģiskie vadītāji, un pie mums griežās tūkstošiem cilvēku, norādot uz etnisko minoritāšu un reliģisko minoritāšu izsekošanām. Ķīnā pirms kāda, gai, pirms kāda laika atkal ir atsākusies prakse ar koncentrācijas nometnēs ar to, ka Uiguri un citi tiek eh, iemest koncentrācijas nometnēs. Imants Matutī, cilvēktiesība aktīvists eh, un Uiguru tiesība aktīvists, nesen tika apcietināts. Un viņš eh, tiek uzskatīts par Ķīnas Nelsonu Mandelu. Mums ir jāpieprasa viņa atbrīvošana. Sindzjanas provincē situācija ir īpaši neapskaužama. Un eh, tas, ka ķīnieši, eh, Ķīnas režīms eh, akceptēs cilvēktiesības, es nedomāju, ka mums vajadzētu viņiem tikties. Um, Eiropas Savienības un Ķīnas samits mums atstāja mīlas, um, jo šķiet, ka mūsu dialogā ar milzīgo valsti jautājums par reliģiskajām minoritētām jau atkal tika noklusēts. Ja Ķīna uh, pavisam uh, nedaudz uh, skar šo jautājumu, sakot, ka cilvēka tiesības ir vispārējs un. Uh, vienlaikus mēs tomēr piedzīvojam notikums, kas ir uh, saistīti ar uh, ļoti uh, uh, smagiem uh, cilvēktiesību pārkāpumiem, uh, tiek liekta reliģiskā brīvība un Pekīna īsteno uh, kontrols pasākums, kas nav pieļaujami no tibetiešu puses, tiek uh, liekta piekļuva arī žurnālistiem, un mēs nepārtraukti esam kopā ar Tomasu Mannu un citiem šajā intergrupā strādājušiem nepārtraukti nosodījuši. Mums ir jāuzstāj uz to, ka uh, cilvēka tiesības uh, ir, uh, kas uh, pats par sevi saprotams, ka par to nevar būt ne runa, ka tās netiek ievērots. Un noslēgumā es vēlētos pateikties visiem kolēģiem, uh, ar kuriem man ir bijusi iespēja strādāt kopā ar visiem parlamenta dienestiem. Šie 15 gadi, eh, kurus esmu strādājusi Eiropas labā, man ir bijuši ļoti bagātīgi, un es turpināšu eh, eh, šo cīņu par labu cilvēcei un Eiropai. Paldies! Paldies arī laba vēlējumu no manas puses, un tagad vārds Kēlam kungam. Paldies, godātā komisārs kundze! E, šī ir nes, gandrīz priekšpēdējā steidzamības debašu tēma, un e, jautājums par to, ka Pekina apspiež reliģiskās un e, etniskās brīvības, tas ir skaidrs. Reliģiskās grupas tiek ārkārtīgi strikti kontrolētas, un Pēdējā gada laikā 7000 krustu ir nocelti no kristiešu baznīcu smailēm. Šķiet, ka Pekina mēģina šobrīd kontrolēt kā nacionālās minoritātes, tā arī, nacionālā, tā arī reliģiskās minoritātes, īpaši uigurs un tibetiešus. Neatliekami, kā padomē, tā arī dalību valstīm ir jāsauc Ķīnu īstenot eh, pamatiesības un reliģisko brīvību tiesības. Mēs eh, jau 37 reizes dažādos fórumos esam runājuši ar Ķīnu, bet prieksēdētājs mēģina pārtraukt Kelama kungu, kurš turpina. Mums ir jāpieprasa Ķīnas varas iestādēm īstenot brīvību pasākums. Prieksēdētājs. Es atvainojos, man tiešām ļoti žēl, bet man tomēr būs jāpietaros pie jums atvēlētā runāšanas laika tādajādi, ka es ļoti strikti pieturēšos un tā tad vienu minūti Vīdenholcer kungs, paldies! Godāmie kolēģi! Mūsu attiecības ar šo um, pasaules reģionu ir ļoti svarīgas, un tās noteikti noteiks Eiropas nākotni ne tikai ekonomiskā ziņā, bet arī sabiedriskā ziņā. Uzskatu, ka šī attiecībām ir jānotiek daudzpusējā līmenī, un pašlaik mēs šeit redzam ļoti daudz iemeslu satraukumam. Mēs redzam, ka tiek ierobežota vārda brīvība, tāpat arī tiek uh, Eh, izvērstas dažādas akcijas pret eh, minoritātēm, jo īpaši mūs uztrauca eh, sistemātiskā reliģijas brīvību ierobežošana. Tā attiecas uz visiem, uz musulmaņiem, budistiem, uz kristiešiem. Tāpat arī mēs redzam, ka pēdējos gados uiguru situācija ir ļoti pasliktinājusies, tiek izmantotas dažādas modernas uzraudzības tehnoloģijas un represīvas metodas. Mums vajadzētu rīkoties uzreiz. Tanak for one minute. Tā nu, kungs, viena minūte. Prieksēdētāja kungs. Diskriminācija, kas tiek izvērsta pret eh, etniskajām un reliģiskajām minoritātēm, nav nekas jauns. Un eh, pēdējā laika ziņojumi ir tik ārkārtīgi satraucoši, ka, piemēram, Sindzjanā īstenotā politika tiek pielīdzināma kulturālajai re revolūcijai. Pār par miljonu kazāku un eh, citu etnisko minoritāšu ir iemest koncentrācijas nometnēs. Ir pienācis pēdējais brīdis, lai ES diplomāti, kuri strādā Pekinā, grieztos pie varas iestādēm un pieprasītu tā saucamo pāraudzināšanas nometņu un koncentrācijas nometņu slēgšanu. Mums ir jāpieprasa oficiālas vizītes atļaušanu uz šo reģionu, un mums ir jāpieprasa, lai Ķīna īstenotu cilvēktiesības. Un prezidents Dzī šķiet ir nevis e, nostājies uz evolūcijas, bet gan uz devolūcijas ceļa. Šāks kundz vienu minūti, paldies. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Kamēr mēs runājam, šobrīd e, apmēram viens miljons Ķīnas iedzīvotāju šobrīd atrodas e, koncentrācijas nometnēs bez jau kādām tiesībām. Mēs nedrīkstam nedrīkstam pievērt acis uz to, ka ekonomiskās intereses no Eiropas Savienības puses prevalē pār cilvēktiesībām. Un šobrīd Cinģanas provincē dzīvojošo situācija ir īpaši smaz, smaga. Tur privātuma pārkāpumu un cilvēktiesību pārkāpumu jau ir pārsnieguši saprāta robežas. Es domāju, ka Eiropas Savienības un Ķīnas stratēģija, ko ir sagatavojusi komisija, ir apsveicama. Tomēr uzskatu, ka e, cilvēktiesībām ir jābūt saraksta pirmajā vietā, tā saraksta, par kurām tēmām mēs ar Ķīnu runājam. Šie jautājumi ir jārisina pēc iespējas augstākā politiskā līmenī, un es vēlētos, lai arī komerc eh, iestādes kaut ko darītu. Solēkungs, vienu minūtu lūdzu. Ķīnas eh, gadījums un reliģisko un etnisko minoritāšu apspiešana ir lielisks piemērs tam, ka Eiropas Savienībā ir jārunā vienotā balsī un strikti jānosoda cilvēktiesību pārkāpumi. Neskatoties uz, mēs nedrīkstam izturēties eh, atšķirīgi pret lielajām varām un mazajām varām un neatkarīgi. Nedrīkst būt tā, ka jo lielāka valsts un jo tā ir ekonomiski spēcīgāka, jo mēs pieveram acis uz gandrīz jau ko. Diemžēl pārāk daudz minoritāšu, lingvistiskās, etniskās, reliģiskās pasaulē tiek apspiestas tikai tāpēc, ka viņi ir savādāki. Mēs nedrīkstam pievērt acis uz šo asimilatīvo politiku tikai tāpēc, ka mūs vada ekonomiski apsvērumi. Tās valstis, kuras uzspiež visiem tās teritorijā dzīvojošajiem vienu valodu un vienu reliģiju, nedzīvo pareizi. Nākamais prediskungs lūdzu. Paldies, priekšsēdē. Mūsu politiskās grupas vadītājs mēģinājis mēnešiem ilgi ierakstīt šo jautājumu uz darba kārtībā, un es priecājos, ka to izdevās panākt šajā pēdējā plenāra sesijā. Starp citu, mēs eh, vairāk kārt arī eh, Citā kontekstā esam atgādinājuši par šiem smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un pieminējuši uh, vairākus gadījumus Uiguru un Kazaki kas atrodas pāraudzināšanas nometnē Sindzjanā, tibetieši, eh, kuri uh, pazūd bez vēsts, uh, cilvēki, kas tiek patvaļīgi aizturēti un apcietināti. Es varu pieminēt arī uh, kristiešus, kas nepārtraukti tiek vajāti, baznīcas tiek nopostītas. Tas viss rada pavisam cēlu, pavisam citu tēlu par šo valsti, nekā tās vadītāji mēģina to attēlot. Es vēlos arī izmantot šo pēdējo uzstāšanos, lai pateiktos augstajai pārstāvei paldies par jūsu paveikto pēdējo gadu laikā ārlietās. Un paldies par to, ka domājat arī par cilvēktiesību jautājumiem. Es domāju, ka mums ir jāturpina šī cīņa eh, tādā pašā virzienā un vēlos arī izmantot šo iespēju, lai atvadītos no kolēģiem, jo vairs nebūs šeit un uh, noraudzīšos uz jūsu darbu arī turpmāk, jo šī ir lieliska institūcija. Paldies, paldies, Predis kungam, arī jums eh, laba vēlējumi un cerams, ka mūsu ceļi kaut kad krustosies vēl. Paldies un tagad vārds Čarniecka kungam uz vienu minūti. Priekšsēdētāji, komisārs kundi, eh, cienījamie deputāti, es neatvadīšos, jo eh, piedalos arī nākamajās vēlēšanās, bet es domāju, ka ir daudz nozīmīgāk jautājumu nekā mana atgriešanās šeit. Proti runa ir par kristiešu un citu reliģisko minoritāšu pārstāvju aizsardzību Ķīnā. Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Es priecājos, ka tas ir mūsu šāsdienas darba kārtībā. Veidojot mūsu eh, ekonomiskās attiecības ar Ķīnu, protams, ir jādomā par ieguvumiem, bet nedrīkst būt tā, ka reliģisko minoritāšu tiesības uh, tiek upurētas par labu mūsu biznesam ar Ķīnu. Vēlos pateikt, to pavisam skaidri nav iespējams nopirkt mūsu klusēšanu šajā jautājumā. Šķiet, pēc pā, pirms pāris gadiem bija debats par uiguru tiesībām un tika noraidīts grozījums par kristiešiem. Ceru, ka tā nebūs šodien. Paldies, paldies, un tagad vārds Manna kungam. Pirms divas mēnešiem es tikos eh, Indijā ar Dalailāmu. Uh, 60. Eh, gada dienā kopš eh, šīs eh, revolūcijas vairāk nekā 3000 cilvēki iestājas par tibetiešiem, par viņu tiesībām, reliģiju un kultūru. Mūsu rezolūcijas, mūsu debats, konferences, mūsu izstādes un ikmēneša tikšanās uh, mūsu attiecīgajā delegācijā runā pašas par sevi, bet um, vēršanās pret uh, cīnītājiem Tibetā turpinās. Jāsaka, ka šī ir man uzstāšanās, pēdējā uzstāšanās pēc 25 uh, um, gadu darba parlamentā. Es ceru, ka tibetiešu aizstāvēšana turpināsies arī nākotnē. Vēlos pateikties uh, Tunem Kelamam uh, Kristinam Predam un visiem citiem kolēģiem, kas tik uh, daudz strādāja, lai uh, Eiropas parlaments aizstāvētu cilvēktiesības Tibetā. Paldies! Paldies, mana kungam! Arī mēs jums novēlam uh, visu to labāko turpmāk, un tagad vārds Jurekungam uz vienu minūti. Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Situācija, kristiešu situācija Ķīnā ir uh, dramatiska. Uh, jo varas iestāžu pārstāvi izmanto nepieļaujams metodus. Tā piemēram, netiek ļauts audzināt bērnus uh, ar attiecīgu reliģisko piedarību, kas ir patiesībā ģimenes tiesību pārkāpums. Baznīcas tiek uh, iznīcinātas, cilvēki tiek ieslodzīti. Pirms pāris mēnešiem mēs uh, saņēmām jau brīdinājums no uh, kristīgo apriņu pārstāvjiem. Uh, Ko mēs varam darīt? Mums ir skaidri jāpasaka, ka mēs saprotam, cik svarīga ir cilvēktiesība ievērošana. Es ceru, ka mūsu diplomāti panāks, eh, lai eh, kristieši tiktu respektēti, lai viņu tiesības tiktu ievērotas. Tā vietā, lai turpinātu šo līdzšinējo praksi. Un, protams, ka ķīniešiem arī jāsaprot, ka uh, viņu attieksme pret kristiešiem noteikti ietekmēs arī mūsu divpusējās attiecības. Paldies! Paldies! Tagad vārds nākamajam runātājam. Paldies priekšsēdētāju minoritāšu situācija, uiguru, kristiešu, kazaku situācija patiesībā ir ļoti satraucoša. Mēs pat varētu runāt par genocīdu. Viņiem tiek iznīcināta identitāte uz viņiem tiek izdarīts nepārtraukts spiediens, un jo īpaši satraucoši ir uiguru situācija, jo viņi tiek ieslodzīti pāraudzināšanas nometnēs, bērni tiek nošķirti no vecākiem, viņi tiek ielikti um, bērnu namos. Uh, Šāda situācija pastāv jau eh, mēnešiem un gadiem ilgi, bet nekas nemainās, tāpēc es vēlos uzsvērt, ka Eiropas Savienība nedrīkst pieļaut šādu praksi un ir jāpieprasa no Pekinas, lai nepārtraukti, tik, ne, nekavējoties tiktu slēgts šīs pāraudzīšanas nometnes un tiktu pārtraukts minoritāšu tiesību pārkāpšana. Paldies! Paldies! Tagad vārds Demes Māker kungam uz vienu minūti. Oktobrī mēs jau uh, debatējām par Sindzjans uh, reģionā notiekošo patvaļīgo cilvēku aizturēšanu. Mēs nedrīkstam ieslodzīt vārdu brīvību, un Ķīna to dara. Visi tie, kas neatbalsta vienas Ķīnas politiku, tiek vajāti. Tas sakāms uh, gan par Tibetā notiekošo, gan arī par uiguriem un citu minoritāšu pārstāvjiem. Uh, Jā, cilvēki um, tiek ieslodzīti viņu politiskās pārliecības dēļ un notiek mēģinājumi viņus pāraudzināt. Šī ir nepieļaujama prakse no valsts iestāžu puses. Un mums pavisam skaidri jāpieprasa no Ķīnas iestāžu pārstāvjiem, lai tiktu pārtraukta šī uh, vajāšana, lai cilvēki tiktu atbrīvot, jo um, pārliecība ir brīva. Paldies, paldies, un tagad vārds Vabods uh, kungam uz vienu minūti. Prieksēdētāji kungs, uh, paldies! Šodien es uh, esmu apsējis sarkanu kaklasaiti. Tas ir cieņas izrādījums visiem tiem, kuri cieši komunistiskajā Ķīnā. Bet ne tikai politiskajiem oponentiem, es šobrīd jūtu līdzi arī kristiešiem priesteri un mācītāji tiek iemest cietumos, baznīcas sagrautas un tiek uzskatīts, ka gandrīz 70% visu kristiešu tiek uh, izsakoti. Un uh, bērni, kuri vēl nav sasnieguši 18 gadu vecumu, tiem policisti neļauj piedalīties reliģiskās ceremonijās. Uh, Mēs eh, par cilvēktiesību pārkāpumiem runājam vai ikvienā augsta līmeņa sanāksmē tiekoties es un Ķīnas pārstāvjiem, bet kas notiek? Es domāju, ka mums ir joprojām jāiestājas eh, par cilvēktiesībām, un ja kāds Ķīnas eh, pilsonis Eiropā pieprasa politisko patvērumu, tad tas mums ir jādod. Nākamais Šogor kungam vārds lūdzu. Nē, vispirms Farijas kungam lūdzu vārds. Obrigāt, senhor prezident. Paldies, priekšsādātāji. Magarīnī kundze. Mm, valdība mēģina darīt visu, lai neņemtu vērā mm, starptautiskās kopienas spiedienu, un mēs varam novērot, ka kopš 2013. gada minoritāšu situācija ir ļoti pasliktinājusies tiek ierobežotas tiesības, notiek um, valodas diskriminēšana, tas attiecas gan uz uh, mongoļiem, gan arī uz uh, tibetiešiem. Uh, tāpat arī tiek veidoti rasu reģistri. Mēs varam pat sākt runāt arī par etniskās tīrīšanas gadījumiem, un tie ir tikai daži piemēri, ko šeit pieminēju. Ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība pieņemtu kopēju nostāju, kas vērstos pret šo Ķīnas valdības izvērsto rasismu. Dažas dalībvalstis nepievērš uzmanību tam, ka um, nauda, kas nāk no šīs valsts, iespējams ir netīra. Nākamais runātājs. Paldies, priekšādētāji! Pospišila kungs. Es arī vēlējos izteikties par uh, situāciju Ķīnā, jo tā ir patiešām katastrofiska, ir pieminēti tibetieši un uiguri. Es vēlos norādīt, ka um, Prāgas pilsētas domē mēs uh, nesen uzņēmām um, Ķīnas uh, pārstāvi, kas pašlaik atrodas uh, trimdā, un viņš mums stāstīja par absolūtu Tibetas nācijas sagraušanu. Tie ir mēģinājumi pārmācīt jaunus tibetiešus. Ķīnieši tiek ievesti šajās teritorijās. Mēs nonācām pie secinājuma, ka situācija ir patiešām ļoti satraucoši, un tāpēc mēs esam pat izkāruši Tibetas karogu sprāgas ielās. Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienībai ir jāmaina savu politiku attiecībā uz Ķīnu. Tas ir mūsu morālais pienākums. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Já bych se chtěl. Paldies, eh, priekšādātāji, ka devāt man vārdu. Es vēlētos eh, paust savu atbalstu, tāpat kā mani kolēģi. Mēs eh, rādzām, ka no Tibetas un no Uiguru provincēm pienāk satraucošas ziņas. Reliģisko kopienu apspiešana šajā ēkā noteikti būtu jānosoda. Mums ir jāaicina atbrīvot eh, cilvēkus, kas ir nelikumīgi aizturēti, balstoties uz Eh, šādām apsūdzībām. Tāpat arī mums ir jāsauc Ķīna pie atbildības, jo tā ir paudusi dažādas apņemšanās. Mums vajadzētu runāt par šiem jautājumiem katru reizi, kad mēs tiekamies ar mūsu Ķīnas partneriem, un esot vizītēs Ķīnā, mums nevajadzētu baidīties par to runāt. Dažkārt man šķiet, ka diplomātski iemeslu dēļ mēs izvairāmies no problēmu pieminēšanas, bet kurš gan cits runās, ja ne parlamentārieši? Mums būtu jāturpina darbs nākamajā sasaukumā. Ķīnā situācija ir ļoti satraucoša, un mēs to nemainīsim, ja mēs klusēsim. Nākamais runātājs - Pimenta Lopes kungs. Mēs redzam, ka cilvēktiesības tiek instrumentalizētas, un mēs eh, mēģinām šeit iejaukties eh, suverēnu valstu uh, Uh, kompetencē. Galu galā Eiropas Savienība nav šeit nekāda karoga nese cilvēktiesību jautājumos. Paskatīsimies, kas notiek migrācijas jautājumos, tāpat arī uh, Eiropas Savienība nav neko darījusi, ja notikusi agresija citās valstīs. Mums nevajadzētu šeit vērsties tikai pret vienu valsti. Mēs esam sekojuši līdzi situācijai uh, Ķīnā Mēs eh, balstāmies uz eh, mūsu konstitūciju un, protams, ka mums ir jāievēro arī ANO konstitūcija. Mums ir jādomā par divpusējām attiecībām ar Ķīnu. Paldies. Nākamais runātājs. Kolēģi, eh, la Chine est un grand pays, c'est même l'empire. Ķīna ir milzīga valsts, tā ir pat empīrija, tā ir pat impērija. Un mēs to esam iznīcinājuši 20. gadsimtā ar savu politiku, kas lika atvērt robežas ar opiju, ar marksisma ideoloģiju, kas arī ir veicinājuši šīs valsts um, iznīcināšanu, bet par spīti visam tā ir atzimusi, tā sevi ir izveidojusi no jauna ar valsts organizētu politiku ekonomiskās attīstības virzienā. Un kādas mums ir tiesības kaut ko mācīt. Jā, tibetieši, kristieši un tā tālāk un tā joprojām, bet mēs, kas esam cīnījušies par Elzasu, kas esam cīnījušies divos pasaules karos, kas esam eh, piedalījušies reliģiskajos karos un paši viens otru iznīcinājuši reliģiskās piedarības dēļ. Jā, mēs varam kritizēt Ķīnu, bet varbūt labāk būtu, ja šis parlaments eh, pieturētos pie ANO hartas. Paldies! Uh, uh, Tagad došu vārdu vicepriekšādātāja Mogherīnī, kura uh, noslēgs debatas par šo jautājumu. Paldies, priekšādātāji! Kā jau daži no jums pieminēja, Mēs esam pieņēmuši jaunu stratēģiju attiecībā uz Ķīnu, un jo īpaši vēlos norādīt, ka mums ir pilnīgi jauns attiecības ar Ķīnu. Tās ir daudz intensīvākas un arī daudz atklātākas. Tās balstās uz skaidriem vārdiem, skaidriem principiem un, protams, arī skaidrām interesēm. Mēs eh, nebaidāmies no tā, kā mēs skaidri paužām to, ko mēs vēlamies. Mēs vēlamies nodrošināt arī konsekvenci Eiropas Savienības eh, rīcībā un vārdos. Es eh, vēlētos tagad eh, vērsties pie katra no jums. Jūs šeit pārstāvat Eiropas pilsoņus, bet jūs pārstāvat arī politiskas grupas, mm, nacionāls partijas, kas darbojas šajās grupās. Daudzi no jums šodien teica ļoti saprātīgus un labus vārdus. Iespējams, ka daudziem no jums ir jāuzņems atbildība arī savu valdību priekšā dalību valstīs. Es vēlētos, lai jūs teiktu šos pašus vārdus arī savās dalībvalstīs, un lai šie vārdi tiktu pausti arī sarunās ar Ķīnu. Gan komisija, gan padome, gan arī es, mēs esam tikušies ar augstākajiem vadītājiem no Ķīnas, un mēs esam runājuši arī par cilvēktiesībām. Mēs esam norādu, norādījuši, ka Eiropiešiem cilvēktiesības ir tikpat vai varbūt pat vairāk svarīgas nekā mūsu ekonomiskās intereses. Domāju, ka šo ziņu mums vajadzētu, kā Eiropiešiem, konsekventi un nepārtraukti paust. Liels paldies eh, parlamentām par to, ka tas tā vienmēr ir rīkojies, un es vēlētos arī aicināt, lai katra dalībās darītu to pašu. Ķīna ir parādījusi progresu ekonomikas, sociālo tiesību lomā, bet vispārīgā cilvēktiesību situācija, kā jau jūs pieminējat, pasliktinās. It īpaši tas skar pilsoņu un politiskās tiesības. Turpinās aresti cilvēktiesību aizstāvjiem, pamatiesības eh, tiek pārkāptas vēl aizvien. Uh, un arī e, notiek vēršanās pret uigūriem, citām minoritātēm, ir ierobežojumi ceļošanai un citi, un visi šie jautājumi, ieskaitot atsevišķus gadījumus, um, tiek, tā, tās tiek skatītas, tā izskaitā mūsu divpusējos e, kontaktos ar Ķīnas lēmējiestādēm un um, cilvēktiesību dialogos ar Ķīnu, un pirmo reizi mēs esam uz eh, ārlietu padomu uzaicinājuši Ķīnas ārlietu ministru, un es biju pārsteigta par mūsu dalību valstu vienotību ārlietu ministru līmenī jautājumos, kuri skar cilvēktiesību dialogu. Tāpat Šie jautājumi izskanēja pretterorismu politikas ietvaros un citos, un es uzsvēru arī to, cik svarīgi mums ir rīkoties konsekventi un vienoti šajās jomās ne tikai lietās, kas skār Ķīnu, bet arī citos aspektos Ķīnas sakarā. Uh, Eiropas Savienības institūcijas ir tās, kuras runā par cilvēku tiesību institūcijām savukārt. Eh, Tī, eh, do esmu pārliecināti, ka mēs varam panākt progresu šajā jomā, un ķīnieši apzināsies, ka šis aspekts ir svarīgs ikvienai ikvienai politiskai saimēji, ikvienam Eiropietim. Un tāpat vēlos izmantot iespēju, lai aicinātu Ķīnu, lai nodrošinātu piekļuvi Čenšangai. Un vēlreiz gribu paust savu balsi atbalstot uh, individuālos aizstāvjus uh, ANO Cilvēktiesība padomē, cilvēktiesības turpinās tikt ierobežotas Tibetā, un mēs aicinām Ķīnas lēmēju iestādes nodrošināt savstarpēju piekļuvi Tibetai žurnālistiem, diplomātiem un ģimenēm. Šīs jautājums ir izskanējis arī visaugstākajā līmenī, tā skaitā mūsu pagājušās nedēļas samitā, publiski, privāti. Tas vienmēr ir ticis pasvītrots. Mēs runājām par stāvokli Senģenā, Tibetā, par minoritātēm un arī mūsu pēdējā cilvēktiesību dialogā pirms pāris nedēļām izskanēja jautājums par to, ka pilsoniskai sabiedrībai tiek atvēlēts aizvien mazāk vietas un par uh, attiecībām ar Hongkongu. Šis jautājums ir reizēm nērts, bet tomēr, manuprāt, tas ir vislabākais rīks, kā mēs varam runāt ar mūsu Ķīnas partneriem, runājot skaidri, nododot skaidru vēstījumu un veicinot kursa maiņu cilvēktiesību ziņā Krīnā. Cit neviena cita pasaules lielvara ar šiem jautājumiem nedarbojas, nenodarbojas. Un es domāju arī, ka šis ir vēl viens iemesls mums nepadoties. Mēs, kā Eiropieši, turpinām iesaistīties šajā darbā, turpinām aicināt, atbalstīt cilvēku tiesības Ķīnā un visur citur pasaulē. Un tagad es cerīgi raugos uz nākošajām diskusijām šī jautājuma sakarā. Paldies! Paldies eh, Frederikai Morgerīnī! Ir saņemti seši rezolūcijas priekšlikumi no zaļaģiem, GOE, ECR, sociāldemokrātiem un ALDE. Un tagad mēs varam debates beigt. Baltojums notiks, balsojums notiks šodien. Mūsu nākošais darba kārtības punkts ir Kamerūna. Ir pieci autori, un vispirms es došu vārdu Tanokungam. Priekšsēdētāji. E, viens, eh, viena no pēdējām parādībām Kamerūnā ir aizvien pieaugošais autoritārisms. Janvārī opozīcijas līderis un citi aktivisti protestēja pret šo parādību, un tas ir pēdējais būtiskais incidenti šajā sakarā ir notikušas aizturēšanas, apsūdzības pār sacelšanos pret nāciju. Un tāpat arī Kamerūnā ir aktuāli jautājumi par pretterorismu cīņu, Boko Haram lieta, un tāpat ir arī lielas bažas par to, ka pretterorismu likumdošana šajā valstī var tikt izmantota nepiemērotos šim neparedzētos veidos. Tāpat arī aizvien vairāk eh, notiek vēršanās pret nevainīgiem civiliedzīvotājiem. Eh, protesti anglofonās, eh, anglofonā vairākumu vidu ziemeļu un dienvidu pro, provincēs arī vieš lielas bažas. Paldies nākošais runātājs Migels Urbans Krespo. Paldies priekšsādātāji Kamerunā. Uh, bruņotie spēki tiek apsūdzēti par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem pret pilsonisko sabiedrību. Tāpat e, šie spēki tiek apsūdzēti par manifestāciju apspiešanu pēdējo e, e, vēlēšanu laikā. Notika vēršanās pret neabruņotiem cilvēkiem. Uh, Eh, izraisot nāvis gadījumus. Tāpat ir eh, apliecinājumi tam, ka mm, ir tikuši izmantoti arī Eiropā ražoti eh, ieroči. Tāpat ir apliecinājumi tam, ka ir nogalināts divas sievietes par aizdomām par atbalstu Boko Haram. Bet ši, Šie notikumi tekstā nav pieminēti. Eiropas Savienība un dalībvalstē piedāvā loģistiku, loģistisko palīdzību un militāro sagatavošanu Kamerūnai. E, atbalstu, kur ir pārtraukušas citas valsts, tādas kā Savienotās valsts valstis, eh, ņemot vērā nopietnos cilvēktiesību pārkāpumus eh, Kamerūnā. Mēs aicinām Eiropas Savienību pārtraukt ieroču pār, pārdošanu un militārā aprīkojuma pārdošanu Kamerūnai. Un lai mēs, kamēr neesam pārgājuši no uh, vārdiem pie darbiem, mūsu uh, visa, uh, mēs esam līdzinātāji uh, Eh, šim režīmam. Paldies! Nākošais runātājs eh, Žuljana Zofko. Dārgie kolēģi, eh, kolēģi priekšsēdētāji, augstā pārstāv arī šajā pēdējā plenāra sesijā. Mēs parādām savu gatavību cīnīties par taisnīgumu un cilvēktiesībām pasaulē. Ārkārtīgi daudz ziņojumu ir parādījuši pārliecīgu spēku lietošanu un nepārtrauktu cilvēktiesību pārkāpums arī pret pilsoņiem. Vairāk opozīcijas partijas locekļi, ieskaitot tās līderi un tās atbalstītāji, atrodas cietumā. Turklāt Kamerūnas lēmējas tādas ir atkārtot, ierobežojušas vārda brīvību, slēdzot internetu, aizturot žurnālistus, aizkarot tos, un šīs darbības ir pilnībā pret E, mūsu vērtībām un standartiem. Tāpēc mums, Eiropas parlamentam, ir jārīkojas, mums ir jāicina Kamerons lēmējies tādas nekavējoties atbrīvot politiskos opozen, oponentus, kā arī visus pārējos, kas ir aizturēti uz politiskiem pamatiem. Mums ir jāpieprasa caurskatāma un neatkarīga izmeklēšana šo darbību sakarā. Eiropas Savienība var rīkoties atšķirīgi. Mums ir jāizmanto tās politiskās sfīras, ko mums dod attīstības palīdzēja programma, lai varētu stiprināt cilvēktiesības Kamerunā. Tāpat arī Eiropas Savienība apsver tehniskās un, un, un politiskās palīdzības un atbalsts sniegšanu, lai varētu palīdzēt veidot demokrātisku Kamerūnas sabiedrību. Kolēģi, šis rezolūcijas priekšlikums ir paredzēts labākai Kamerūnas nākotnē un, ir, un pelna jūsu atbalstu. Paldies, un tagad dodu vārdu Judītei Sargentīnai. Voorzitter, er waren verkiezingen in oktober 2000. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Pagājušā gada oktobrī notika vēlēšanas Kamerūnā un prezidents Pauls bija tika ievēlēts uh, atkal šai amatā. Viņš uh, to ieņem jau kopš 1982. gada, kā tas ir iespējams. Un nav brīnums, kā cilvēki iziet ielās, lai protestētu. Uh, šajā rezolūcijā parlaments aicina uh, atbrīvot Morisu Kanto un viņa atbalstītājus un ievērot uh, demokrātijas principus, nedrīkst militārā tiesā tiesāt civiliedzīvotājus. Ir uh, šajā valstī uh, cilvēki runā atšķirīgās valodās, arī Eiropas Savienībā ir daudzas oficiālās valodas. Un uh, ir iespējams panākt uh, izmaiņas šai valstī. Tagad vārds Marietai Šākei. Uh, godātie kolēģi, priekšsēdētāji, uh, Kamerūnā miermīrīgi protesti un streiki ir pārgājuši vardarbīgos protestos un sadursmēs ir simtiem bojā gājušo, tūkstošiem cilvēki ir pārvietoti un protestētāji ieslodzīti cietumā. Uh, ir uh, eh, notikusi spīdzināšana, piespiedu pazušana, nelikumīga nogalināšana notikusi, nav uh, eh, ievērota vārda brīvība ne tiešsaistē, ne bezsaistē. Mēs prasām, lai Kamerūna pārtrauc nesamērīgu spēka lietošanu un nodrošina cilvēktiesības visiem valsts pilsoņiem. Ir jāizmeklē apsūdzības pār uh, varas uh, ļaunprātīgā izmantošanā, pārmērīgā spēka lietošanā, un mēs Eiropas eh, Savienība eh, un mūsu līderi atbalsta miera sarunas. Paldies. Tagad uh, Juans Fernando Lopes Agilārs sociāldemokrātu grupas vārdā. Paldies priekšsēdētāji komisāre, augstā pārstāva Mogherīni. Āfrikā. Uh, Kamerūnas prezidents uh, atrodas uh, šai amatā uh, visilgāk, viņš var konkurēt ar Mugabi un, un Gvinējas vadītāju. Moris Kamto, opozīcijas līderis, atrodas cietumā un viņam tika izvirzītas apsūdzības, sakarā ar kurām kara tiesa viņam var piespriest mūža ieslodzījumu vai pat nāves sodu. Mēs pieprasām pārtraukt vardarbīgu demonstrāciju apspriešanu un prasām noturēt demokrātiskas brīvas vēlēšanas. Eiropas Savienība līdztekus Āfrikas Savienotībai un apvienotajām nācijām aicinām uzsākt uh, medi e, mediācijas procesu un e, prasām atbrīvot Morisa Kamto partijas biedrus, kas arī atrodas apcietinājumā, un e, aicinām arī sašaurināt sadarbību ar šādu nedemokrātisku valsti. Paldies! Tagad vārds Rišardam Čārņeckim, Eiropas konservatīvā un reformātoru grupas vārdā priekšsēdētāja augstās pārstāvas kundze, jautājums, kādēļ mēs nodarbojamies ar ka situāciju Kamerunā? Šī valsts taču atrodas tik tālu no Eiropas, bet ir tam visam pamatojums. Tā ir bijusi vienas Eiropas valsts kolonija. Un uh, šī koloniālā valsts ir uh, guvusi labumu no uh, Uh, kolonizācijas procesa, un mēs sniedzam Kamerūnai humanitāro palīdzību, un tādēļ mums ir arī tiesības sagaidīt, lai šī uh, valsts ievēro noteiktus uh, cilvēktiesību standartus. Un es uzskatu, ka mums ir jārunā uh, skaidri un jābūt solidāriem, un lai mūs sagā, sadzird gan Kamerūnā, gan citās Āfrikas valstīs, ar kurām mums ir uh, tirzniecības sakari, bet kuras aizmirst uh, par uh, cilvēktiesībām. Ignācio Kārau, FDD grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Kamerūna. Uh, Eh, piedzīvo ļoti sarežģītus laikus, Boko Haram uzbrukumi, saspringtā situācija uz robežas, eh, separātistu kustība valsts ziemeļrietumos, un mums ir jāpauž sava solidaritāte. Mēs uh, Tāpat uh, atgādinām, ka apdraudējums nav attaisnojums nesamērīgai spēka lietošanai, spīdzināšanai, uh, netiesiskai cilvēku nogalināšanai. Tagad uh, valsts aparāts tiek izmantots, lai apspiestu uh, pamatotas protesta kustības. Uh, Um, demonstranti tiek uh, aizturēti, iemesti cietumā, uh, tiek aizturēti žurnālisti, un šādu rīcību nevar attaisnot nekādi apstākļi, pat um, nopietnas apdraudējums valsts pastāvēšanai. Dominiks Bild, Dominika Bilde. Paldies, priekšsādātāji. Pirmkārt, mums Kamerūnas pilsoņiem eh, un eh, armijai ir jāsniedz atbalsts viņa cīņā pret Boko Haram. Eh, terorisms ir izplatījies ārpus tās, un arī eh, Sakāras partnerjā tie ietvaros un citos eh, notikumos, un ļoti sarežģītā kontekstā, Kamerūna uzņēmus tūkstošiem Nigērijas bēgļu, kuri bēg no islāma barbarisma. Lūk, Eh, realitāte eh, Kamerūnā, kas ir ļoti atšķirīga no tā skarbā portreta, ko te daži mēģina ieskicēt. Un nevajadzētu pārliecīgi vienkāršot visu. Pirmkārt, tāpēc, ka berza starp angliski un franciski runājošiem ir mazāk sakņojis antagonismā nekā ekonomiskais interesēs. Un, uh, anglofoniskajos reģionos atrodas galvenās ogļūdeņražie gulska, un kontrola pār tiem ir ļoti nozīmīga. Otrkārt, tā kā ir e, no valdības puses iecerētas būtiskas reformas, Eh, tā eh, skaitā divvalodības un multikulturālismu eh, komisijas izvēle, kā arī ir paredzēta Nacionālās administrācijas skola izveidošana un tiek pieņemta darbā divvalodīgi skolotāji. E, stāvokli Kamerūnā nevar raksturot tikai ar šo šķelšanos. E, daudz anglofonu dzīvo Francijas runājušos teritorijas otrādi, bet viņiem, viņi tiek audzināti ar vienām vērtībām un vienu tā zemes mīlestību. Šāda Kamerūna mums ir jāatbalsta bez iejaukšanās un bez sagrozītiem priekšstatiem. E, paldies! Nākošais runātājs ir. Cecīlija Kienge. Grācie. Paldies, priekšsēdētāji. Kamerūna šobrīd e, slīkst vardarbībā, un tajā esošais režīms mūsu priekšā grūst e, E, tajā notiek cilvēktiesība pārkāpumi, not, ir izskanējušas apsūdzības par vēlēšanu, e, noteikumu pārkāpumiem, kā arī opozīcijas līderi tiek apsūdzēti par daudziem pārkāpumiem. Tāpat e, ziemeļos Ziem, valsts ziemeļā atrodas Boko Haram ietekmē, dienvidu citu spēku ietekmē, un attiecības šajā valstī ir sarežģītas. Mēs neizstāvam bruņot uzgrupējumus, bet mums ir jāsaprot, kādi ir iemesli šai katastrofai Kamerūnā. Un pie tā var vainot autokrātiju, sliktu pārvaldību, vēlēšanu, krāpšanos, nepotismu. Uh, Eh, to visu eh, skaidro, tas viss izskaidro krīze, kādā valsts ir ieslīgusi. Un, lai reaģētu uz šo krīzi tā vietā, lai turpinātu kā šobrīd, ir jāorganizē vēlēšanas un valsts vadībā ir jāatrodas godīgiem līderiem. Es vēlos pateikties augstai pārstāvējiem pār viņas darbu laikā, kad valstu egoisms dod daudz vietas suverēnismam. Tāpat es vēlos pateikties visiem sekretariātam, vadītājam un tūkiem, kuri ir strādājuši. Paldies! Mēs ceram arī, ka to sadzirdēs vēlētāji un jūsu eh, vēlēšanas kļūs par realitāti. Nākošais runātājs, deputāts Šafhauzers, darbie kolēģi, šī ir man pēdējā uzstāšanās Eiropas parlamentā, un to es veltu valstī, kas man ir ļoti tuva, kur esmu vairāk kārtīgi apmeklējis un kuras dēls es savā ziņā jūtos. Kamerūna ir etniska, reliģiska un kultūras mozaīka. Ce centralizācijas process, kas izraisīja angļu pret, angļu, angliski runājošo pretestību ziemeļos un separatismu uh, ziemeļu reģionos, bet šo separātismu eh, veicinu ārpus. Pols bija pie varas jau 37 gadus, un tomēr, dārgie draugi, šie 37 stabilitātes eh, gadi, salīdzinot ar citām valstīm, ir bijuši veiksmīgi. Pro, Protams, Kamerūnas prezidents nevar monopolizēt savās rokās varu līdz savai nāvei, bet viņš apzinās, ka viņa valsts interesēs demokrātijas, eh, demokrātisks pārējais un decentralizācijas process, kas ir saistīts ar drošības un attīstības plānu, ir pilnīgi nepieciešams, ir jāsniedz palīdzība, bet diskrētā un noderīgā veidā. Pārtrauksim iejaukties šajā procesā ar uh, atbalsta antagonistiskiem spēkiem, laikā, kad mēs īstenojam uh, dubultos standartus atkarībā no tās vai citas Āfrikas valsts un tā vai citām mūsu interesēm. Paldies! Un tālāk mēs pārējām pie brīvā mikrofona. Farija kungs. Next one. Wobec tego pan Iży Pospiszil. Pospiszil kungs pane předsedající ta debata která zde. paldies priekšsēdētājam. Nu, ale to... Šīs dienas debates precīzi apraksta, ar kādām problēmām saskaras Kamerūna. Eiropas komisija un augstā pārstāve varētu paaugstināt spied, palielināt spiedienu uz pašreizējo prezidentu, kurš pie varas ir jau kopš 1984. gada uz citām augstām amatpersonām, lai uh, opozīcijas līderim tiktu atļauts kandidēt vēlēšanās, lai viņš neatrastos apcietinājumā tikai par to, ka uzdrošinājās izvirzīt savu kandidātu. Diemžēl eh, šobrīd opozīcija tiek iebaidīta, nevar runāt par tiesiskumu šai valstī. Un eh, komisāri būtu tiešām labi, ja izdotos uh, Kamerūnas vadītājus pārliecināt, turpmāk neapcietināt opozīcijas vadītājus. Tas būtu ļoti labs signāls. Tagad vārds Notim Marijas. Paldies, priekšsādātāji. Uh, šī būs mana pēdējā uzstāšanās šajā sasaukumā. Un es uh, vēlos ar jums atkal tikties nākamajā sasaukumā, bet šo uh, viss būs atkarīgs no tā, kādu lēmumu pieņems Grieķijas pilsoņi. Vai viņi man dos šādu iespēju vai ne. Uh, šī ir mana 203, 2350 uh, uzstāšanās šajā uh, sasaukumā vēlos pateikties kolēģiem, priekšsēdētājiem, tulkiem un visiem Eiropas parlamenta dienestiem un to darbiniekiem. Un es, es varu apsolīt, ka arī turpmāk cīnīšos par Grieķijas uh, tautas interesēm Un es uzskatu, ka mums ir jāsniedz atbalsts Kamerūnai, lai Kamerūnas tauta varētu atrisināt pastāvošās problēmas. Nākamais uzstājas Fabio Masimo Castaldo. Paldies, priekšsēdētāji! Diemžēl Kamerūnā situācija ir kļuvusi katastrofāla. Valsts atrodas uz pilsoņu kara robežas ir ļoti uh, daudzi opozīcijas pārstāvi patvaļīgi apcietināti, to skaitā Moris Kanto, kurš uzdrošinājās uh, kritizēt uh, notikušās vēlēšanas. Valsts prezidents atrodas pie vārds jau kopš 1982. gada. Turklāt valsts ziemeļu rietumos, ziemeļos un austrumos norisinās kaujas var arī domāt, ka koloniālo pagātni nekad nevar īsti pārvarēt, notiek vēršanās arī pret studentiem un uh, Eh, mēs, e, es uzskatu, ka ir tūlīt jāatbrīvo visi politi ieslodzītie un jāmeklē miermīrīgi risinājumi šai reģionā, ir jāpalielina diplomātiskais spiediens, prasot ievērot cilvēktiesības, kaut nu nolīgums nevar palikt vienkārši uz papīra. Paldies, nākamais uzstājas Taņislavs Polčaks. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlējos uzsvērt to, ka pat šajā pēdējā plenārsesijas dienā mēs runājām par cilvēku tiesību jautājumiem, aizstāvam cilvēku tiesības, un ir ļoti svarīgi, lai mēs visi runātu vienā balsī. Tas skaidri apliecina, ka šajā jautājumā visi esam vienas prātis. Kamerūnā tiek uh, nogalināti, spīdzināti, vajāti cilvēki, netiek nodrošināts taisnīgs tiesas process. Šāda situācija ir absolūti nepieņemama. Un to visu o, uh, īsteno bruņotie spēki prezidenta vadībā, kurš atrodas pie varas kopš 1982. gada Protams, mēs nevaram pievērt acis uz šādu situāciju. Paldies. Tagad vārds galio. Kelī kungam vārds. Paldies priekšsēdētāji. Situācija Kamerunā ir ļoti satraucoši, tīpaši cilvēku tiesību jomā. Cilvēki pilnīgi nepamatot ir apcietināti, e, tīpaši Moris Kanto, un drošības spēki vēršas pret e, valsts iedzīvotājiem. Cilvēki tiek padzīti no mājām, uh, dodas bēgļu gaidās, miljons ir pārvietoto personu valsts iekšienē un tūkstošiem ir devušies uz kaimiņu valstīm. Mēs pieprasām atbrīvot Morisu Kanto un viņa atbalstītājus un atjaunot valstī demokrātiju ir jānodrošina, lai darbotos brīvi, neatkarīgi plašsaziņas līdzekļi. Paldies. Nākamā runātāja. Kolēģi, šis steidzamības jautājums, ko apspriežam, uh, apliecina to, ka mēs uzmanīgi sekojam situācijas attīstībai Kamerūnā, nepiekrītam uh, pārmērīgai spēka lietošai, demokrātijas ierobežošanai. Ir jāizmanto visi mūsu rīcībā esošie instrumenti, un esmu pārliecināta, ka augstā pārstāve uzmanīgi ieklausās mūsu teiktajā un atbilstoši reaģēs. Šobrīd, eh, kolēģi, vēlos jums visiem pateikties par sadarbību. Piecu gadu garumā mēs eh, ceturtdienās plenārsesijā esam apsprieduši cilvēku tiesību jautājumus, prasījuši atbrīvot apcietinātās personas, eh, prasījuši atbal, atbrīvot tos, kuri tiek vajāti politiskās pārliecības vai etniskās izcelsmes dēļ. Un uh, šādi es arī uh, ceru, ka varēšu atgriezties nākamajā sasaukumā. Paldies! Vēlam jums panākums vēlēšanās, tagad vārds Šogar kungam. Just a few weeks ago the vice governor Tikai pirms dažām nedēļām Tibetas vicegubernators norādīja, ka cilvēktiesību situācija turpat ir lieliska. Visas etniskās grupas novērtē komunistu partijas devumu un ieklausās partijā. Šķiet, ka tibetiešiem nekad nav bijuši labāka situācija un labāka arī ekonomiskā izaugsme. Savukārt uz ielām patrulē tūkstošiem. Uh, policistu un, un militāru personu, lai nodrošinātu, ka tibetieši saņem visu nepieciešamo un nejauši neaizdedzinās. Tibetieši arī e, izbauda visas 21. gadsimta labumus, piemēram, kā digitālo uzraudzību un visas citas lietas, lai viņu dzīve būtu izcili ērta. Viņiem arī ir piekļuve plašākajai mūža izglītības sistēmai un apmācībai īpašos apmācības centros. Un Šādi mēs arī, pēc šādas analoģijas, mēs varētu teikt, ka mūsu dialogs ar Ķīnu cilvēktiesību ziņā ir izcils. Atvainojos par to, ka nokavēju laiku, kas man bija atvēlēts, lai uzstātos par Ķīnas jautājumu, un šī ir mani pēdējā uzruna šī te sasaukuma gaitā. Paldies par jūsu uzmanību. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tādēļ es jums arī devu šo vā, iespēju uzstāties un noslēgumā vārds augstai pārstāvē Mogherīnī. Priekšsēdētāji deputāti kops vēlēšanām pagājušā gada oktobrī Kamerūnā mēs esam uh, novērojuši to, ka tur ir liels saspri, saspīlējums, tiek apspiestas demonstrācijas un sāsinās situācija politiskā telpā. Uh, galvenie opozīcijas pārstāvi tiek arestēti, viņi tiek tiesāti militārās tiesās, daudzi protestētāji vai atbalstītāji ir ieslodzīti uz ilgu laiku. Aizsardzības advokāti norāda, ka pat Kamerūnas tiesība akti netiek ievēroti. Principā ir aizliegties demonstrācijas un protesti, kas neatbilst pilsoņu konstitucionālām tiesībām. Mēs sekojam situācijai šajā valstī, visu 28 dalību valstu vārdā un esam arī pieprasījuši atbrīvot tos aizturētos, pret kuriem nav uh, pierādījumu par uh, nodarījumiem, kā arī pieprasām ierobežot naida runu un cilvēktiesību pārkāpumus. Un uh, pateicos par to, ka iekļaujāt šā, iekļāvāt šīs svarīgās debates uh, pēdējā sasaukuma dienā, lai vienoti paustu šo vēstījumu. Runājot par situāciju angliski runājošajos apgabalos. Mēs esam pastāvīgi aicinājuši organizēt dialogu, kas ir vienīgais ilgspējīgais risinājums, eh, iekļaujot visas interesētās puses un ievērojot pamatiesības un tiesiskumu. Diemžēl eh, nelikumīga nogalināšana dažāda veida vardarbība turpinās. Un tajās eh, šādās darbībās ir iesaistīti gan policija, gan uh, militārie spēki. Un, principā, situācija ir ārkārtīgi satraucoša. Gandrīz pusmiljons cilvēku ir pārvietoti no mm, dzīves vietām, un Nigērijā arī ir reģistrēta daudzi kamerūnas bēgļi. Mēs uh, uzturam komunikāciju ar kamerūnas iestādēm, kā arī sekojam tam, kas notiek ar 47 angliski runājošās kustības uh, vadītājiem, kas ir ieslodzīti. Uh, Kā jūs, dzird, kā jūs minējāt, eh, jāņem vērā arī tas, ka ziemeļos uzbruka eh, Boko Haram spēki, kā arī Čadā, Nigērijā un citur. Un ir jāsaprot, ka šie spēki, protams, nav neievainojami, viņi ir cietuši liels sakāvis, bet tomēr mēs joprojām saskaramies ar to, ka viņi nogalina civiliedzīvotājs, eh, un to, protams, arī dara Kamerūnas bruņotie spēki. Ņemot vērā to, ka Nigērijā ir ieradušies jauni bēgļi no Kamerūnas, Es gribētu pievienoties ANO drošības padomas eh, aicinājumam par to, ka ir jāievēro non-refulmā princips. Un tieši tāpēc mums ir jāturpina eh, atbalsts ehm, humanitārā ziņā, kā arī dažādā veidā jāmēģina humanitāri palīdzēt gan iekšēji pārvietotiem cilvēkiem, gan arī bēgļiem, kas ierodas Nigērijā un Centrālā Afrikas Republikā. Uh, jo šeit varētu būt runa par apmēram 1 miljonu cilvēku, kam ir kopā nepieciešama palīdzība, un uh, mums šajā ziņā ir pienākums, mums ir jārieģē, un par to mēs nevaram aizmirst, uh, runājot par nākotnes atbalstu šiem cilvēkiem. Vienlaikus mēs turpināsim uzstāt uz cilvēktiesību ievērošanu Kamerūnā un arī uh, aicināsim pilnībā sniegt informāciju par cilvēktiesību pārkāpumiem. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Margarīnī kundzei. Mums vēl ir jāizskata viens uh, punkts uh, šajās debatēs. Esam saņēmuši sešus rezolūcijas priekšlikumus e, - EKR, S&D, ETP, Zaļie, ALDE uh, ir iesnieguši šī, šos rezolūcijas priekšlikumus. Noslēdzu debats tātad par šo Eh, jautājumu. Un pēdējās debatas eh, šajā sasaukumā Eiropas parlamentā eh, temats Brunēja. Vispirms vārds rezolūcijas autoriem un pirmā uzstājas Barbara Lohbīlēra. Paldies! 2014. gadā Bruneja sāka ieviest šariāta kriminālu kodeksu, un šis process noslēdzās 2019. gada martā. Daudzos gadījumos, tā skaitā par abortu, ir paredzēta nomētāšana akmeņiem. Um, pravieša Muhameda aizskaršana, par to tiek uh, paredzēts nāves sots un uh, ir, ir absolūti jāpanāk, lai šariāts tiktu atkal atcelts, jo tas viss ir pretrunā ar starptautisko tiesību normām. Un ir uh, jāparedz, uh, ka uh, netiek uh, nodrošināt, netiek īstenot diskriminācija pēc etniskās, seksuālās uh, piedarības vai pēc dzimuma. Brunēja tagad uh, ja eh, Brunējai ir jāpārstrādā krimināla kodeks saskaņā ar starptautisko tiesību normām, un tikai tad um, Eiropas Savienība var eh, runāt par sadarbības turpināšanu. Cilvēku tiesību situācija Brunējā, it īpaši LGBTI ku uh, eh, tiesības ir jāiekļauj eh, nākamās galotņu tikšanās darba kārtībā. Nākamais Čārls Tanoks. Uh, eh, pārskat, pārskatītā krimināla kodeksa ieviešana uh, Brunejā 3. martā ir uh, ļoti uh, smags uh, solis, jo tur ir paredzēts nāves sots par vienzimumu attiecībām, par uh, pravieša Muhameda uh, uh, zaimošanu. Tas viss uh, krimināla kodeks ir saskaņots ar uh, šariātu. Par zakšanu ir paredzēta locekļu amputācija. Notiek īpaši rupja vēršanās pret reliģiskām minoritātēm un it īpaši LGBTI kopienu. Šāda krimināla sistēma nedrīkst pastāvēt mūsdienu pasaulē. Tas viss ir pretrunā ar valsts saistībām cilvēku tiesību jomā un valsts saistībām Britu sadarbībā. Šī, diemžēl, acīm redzot, būs mana pēdējā runa kā Eiropas parlamenta deputātam. Esmu bijis 20 gadu šā parlamenta deputāts un saku varbūt uzredzēšanos. Paldies! Paldies, dārgais Čārlis! Bardzo proszę, pani Malin Bjorn. Vārds Bjorkas kundzei. E, Logstift. Paldies, priekšsēdētāji. Brunējās likumdošanā mm, kriminalizē LGBTI un citus pilsoņus ir paredzēta spīdzināšana, nav nāves sots šajā krimināla kodeksā. Un, uh, mēs eh, šajā parlamentā arī dažkārt daži atsaucas uz kristietību, lai uh, kurinātu naidu, lai ierobežotu sieviešu tiesības, LGBTI tiesības. Uh, šāda situācija ir nepieļaujama ne Brunejā, ne šeit un mums ir jānosoda šāda situācija, un jebkāda humanās palīdzības sniegšana ir uh, jāsasaista ar uh, grozījumiem uh, valsts krimināla kodeksā. Situācijai ir jāmainās un jāmaina mūsu valsts, mūsu savienības attiecības ar šo valsti, bet nauda Naida runa tiek izplatīta arī citās valstīs, arī Kolumbijā, pat atsevišķi Zviedrijas politiķi pauž uh, naidīgu attieksmi. Mums pašiem ir jāsavēd arī sava māja kārtībā. Uh, nav naids un draudi LGBTI, nav pieļaujami ne šeit, ne citviet pasaulē. Tagad Korāla kungam var. Grazie, prezidente. Buongiorno di nuovo alto rappresentante Mogherini, jo prima di tutto. Paldies! Labrīt, augstā pārstāve! Šis ir svarīgs jautājums, jo šis arī ir brīdis, kad ir beidzies šī sasaukuma darbs. Es gribu pateikties visiem par izdarīto darbu cilvēktiesību jomā, un mēs vienmēr esam likuši uzsvaru uz sarunām ar pārējām pasaules daļām. Un uh, šādas sarunas ir svarīgs eh, šī procesa aspekts. Šeit mēs runājam par Bruneju, kur sultānam var būt daudzas sievas, kurš var arī izmantot harēmu, kur ir iespējams nocirst ekstremitātes par zakšanu, kur laulības pārkāpumi tiek ļoti smagi sodīti. Un ir skaidrs, ka cilvēktiesības tur netiek ievērotas. Es uzskatu, ka nākošajā sasaukumā mēs turpināsim mūsu centienus cilvēktiesību nodrošināšanā un uh, turpināsim tātad to darbu, kas iesākts pirm, iepriekšējos piecos gados. Paldies, postkundze. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, komisārs kundze. Mēs dzīvojam krīzē, visa pasaule ir krīzē. Mums ir klimata krīze, mums ir ultrakonservatīvo tumšo spēku krīze, kas aizvien tuvojas mūsu parlamentiem. Mums arī ir sieviešu tiesību krīze, LGBTI kopienas tiesību krīze un principā cilvēktiesību krīze kā tāda. ne tikai Eiropā, arī visā, visās citās pasaules daļās. Tiešām tas ir eh, liels trieciens mūsu demokrātiskām vērtībām. Tiem, kas augšā klausās, gribu teikt, ka tā ir arī jūsu atbildība glābt mūsu demokrātiskās vērtības 26. maijā. Visiem Eiropas iedzīvotājiem ir jāaizsargā mūsu vērtības. Ja mēs runājam par Bruneju un jaunajām šariāta krimināla kodeksa tiesībām, nu, tas ir nehumāni, tas ir pazemojoši un neatbilstoši. Un īpaši tas tiek vērsts pret uh, ievainojumām grupām kā sievietes, bērni un LGBT kopiena. Atbilstoši jaunajiem tiesību aktiem jau septiņus gadus vecus bērnus var pērt abortus vai uh, dzimuma attiecības viena dzimuma starpā var sodīt ar nāvi vai nomētāšanu ar ak akmeņiem. Tiesiskās sabiedrībās cilvēktiesības tiek ievērots un par šādiem nodarījumiem nevienu nesoda. Es gribētu aicināt atcelt šos te jaunās šariāta krimināla kodeksa noteikums. Paldies, saka priekšsēdētājs. Ždehovska kungs lūdzu. Priekšsēdētāji, augstā pārstāve. Morgrīnī kundze. Es gribētu pievienoties visiem tiem, kuri ir pateikušies visiem mums, visiem tiem, kas pēdējos piecus gadus ir strādājuši pie šādiem ārkārtas jautājumiem. Ļoti bieži tiek teikts, ko tad Eiropas parlaments vai deputāti var darīt, bet šādos konkrētos gadījumos tieši pateicoties mūsu pieejai, mūsu rezolūcijām, mēs esam panākuši cietumnieku atbrīvošanu vai noteiktas sistēmas režīma izmaiņas konkrētās valstīs. Varētu nosaukt eh, daudzus labus konkrētus piemērus. Piemēram, pavisam nesen mēs kritizējām situāciju Maldīvas salās. Pēkšņi septembrī 2018. gadā mēs konstatējām, ka tur uh, ir uh, notikušas izmaiņas, un opozīcijas līderis ir uh, uzvarējis vēlēšanās, un mēs viņu visu laiku bijām atbalstījuši. Tāpēc es uzskatu, ka mūsu vārda spēks noteikti arī mainīs situāciju Brunejā. Mēs esam kritizējuši visas valsts, kas mēģina ieviest uh, šariāta kriminālu kodeksu, un to jau esam darījuši daudzus gadus. Uh, jo īpaši tāpēc, ka šādas tiesības nav nekādā ziņā atbilstošas demokrātijas prasībām, plurari, plurari, pru, pru, pluraritātei. Tā attiecās, eh, tas attiecās uz daudzām grupām, minoritātēm, reliģiskām eh, grupām. Un tikai tāpēc, ka kādam ir cita ticība, tagad šie cilvēki tiek sodīti. Un pēdējā plenāras, pēdējā sasaukuma sēdē mums ir jāizmanto šī iespēja aicināt nodrošināt brīvību un demokrātiju, jo tās nodrošina lielāko vērtību visiem mums, Eiropiešiem. Paldies! Šāks, kungs, šāks kundze. Priekšsēdētāji, augstā pārstāve, pirms desmit gadiem es eh, runāju par cilvēku tiesību pārkāpumiem Irānā. Un eh, ir ļoti atbilstoši, ka pēdējā uzstāšanās reizē es atkal aicinu Eiropas Savienību uzņemties lielāku līderību, lai aizstāvētu cilvēktiesības. Jo kas tad to darīs, ja ne mēs? Uh, Šie eh, jaunais krimināla kodeks eh, Brunejā ir tik ekstrēms, ka tiek pārkāptas daudzas un dažādas tiesības - tiesības uz brīvu izteiksmi, reproduktīvās tiesības un tam līdzīgi, bet jo īpaši LGBTI tiesības. Piemēram, homoseksuālo personu sodīšana ar nāvi nomētājot ar akmeņiem. Tas ir vienkārši barbariski. Uh, Es domāju, ka mums vajadzētu runāt par Magnitska veida sankcijām pret konkrētām personām un panākt, ka mūsu izdarītais spiediens nodrošina konkrēts rezultāts. Kolēģis aicina visus jūs eh, turpināt būvēt spēcīgāku Eiropu, kas balstās uz principiem un atbalsta cilvēktiesību ievērošanu. Paldies! Paldies! Esam uzklausījuši rezolūcijas priekšlikumu. Lūdzu, Gilnēnai vārds. Nevienam nevajadzētu saskarties ar vajāšanu dēļ tā, kas viņi ir un ko viņi mīl. Tomēr no 3. aprīļa, kā mēs dzirdējām, Brunejā tā vairs nav. Tika uh, ievies šariāta krimināla kodeks, uh, e, tostap locekļu nos, nu, nociršana, nogalināšana, uh, e, nomētājot ar akmeņiem un tam līdzīgi. Uh, Tas notika nevis tāpēc, ka sabiedrība to prasīja, bet tāpēc, ka režīms nav populārs, jo ekonomika grūst un tam līdzīgi. Tas viss tiek darīts, lai novērstu uzmanību no īstajām brunais problēmām. Tieši tāpēc ir kritiski svarīgi, ka Eiropas Savienība pieņem efektīvus pasākums, lai nosodītu šādas prakses, jo īpaši uh, mērtiecīgi vīzu režīma aizliegumi un varbūt pat arī sankcijas pēc Brunejas eh, sultāna īpašumā esošiem uzņēmumiem. Mums ir jānodrošina, ka šādi drakoniski pasākumi netiek piemēroti, un eh, to var panākt tikai tad, ja visa starptautiskā sabiedrība nosoda šādus notikumus, un ka arī tiek um, dialogā iesaistīts visi interesētās puses, gan valstī, gan ārpus tās. Mums ir jārīkojas eh, šajā situācijā. Un es gribētu arī teikt kolēģiem, ka iespējams šī arī būs mana pēdējā uzstāšanās, un gribu pateikties visiem par sadarbību. Paldies! ECR grupas vārdā Smakarkungs. Priekšsēdētājs tā pārstāvi šodien mēs paužam nosodzījumu par Brunējas krimināla kodeksa izmaiņām par tādiem soda veidiem kā nomētāšanu ar akmeņiem, ekstremitāšu nociršanu un tam līdzīgi. Nu, kas ir tādas viduslaiku prakses, lai sodītu cilvēkus? Protams, ka valsts var ņemt par saviem iekšējiem noteikumiem, bet šiem noteikumiem uh, ir jābūt atbilstošiem starptautisko cilvēktiesību principiem, jo īpaši, ja mēs runājam par uh, uh, spīdzināšanas aizliegumu un tam līdzīgi. Uh, jo īpaši šeit būtu jāmin sieviešu bērnu tiesības, LGBTI kopienas tiesības, kuras tiek uh, ierobežotas. Kolēģi, augstā pārstāve, priekšsēdētāji, šī ir mana pēdējā uzstāšanās šajā sasaukumā. Vajadzētu atcerēties, ka cilvēktiesības nav kaut kas, kas nav īsti svarīgs. Cilvēktiesības ir jāievēro visur, gan Brunejā, gan arī citās pasaules daļās. Uh, Šodien komisijai, Eiropas Savienībai, visiem mums ir jāpieprasa, lai šādas kaitējošas juridiskas prakses tiktu atceltas, un valsts, protams, ir augstu vērtējama, bet viņiem ir jāņem vērā arī sava atbildība pret pilsoņiem. Dārgie kolēģi, šeit. šajā gadījumā Brunais Sultejs, kurš ir viss praktiski bagātākais cilvēks pasaulē. Mēs runājam par ārkārtīgi daudziem eh, ekscesiem no viņa puses. 2014. gadā viņš gribēja ieviest šarjātu, pēdējie notikumi, pēdējie noteikumi ir stājušies spēkā 3. aprīlī ārpuslaulības attiecības, vienzimuma attiecības, eh, tiek sodīts ar nāvi zagļiem draudz eh, amputācija. Un ir eh, daudzas lietas šokējošas. Šis eh, krimināla kodeks nedrīkst tikt balstīts uz e, diskrimināciju. Ka, karaliskā ģimene ir jānodod tiesai. 21. gadsimtā nav vietas šādiem notikumiem. Un es gribu arī šajā pēdējā savā uzstāšanas reizē es vēlos uh, iesākt, eh, nobeigt savu uzstāšanos ar to, ko es iesāku, aizstāvot cilvēktiesības, pasakot paldies jums par iespēju cīnīties, aizstāvēt cilvēktiesības visā pasaulē un eh, ceru arī, ka man būs iespēja turpināt strādāt eh, šeit ar tiem, kur atgriezīsies un arī tie, kuri turpinās strādāt citās jomās, aicinu jūs vienmēr paturēt prātā cilvēku tiesības un to aizstāvību, lai tā lai mēs varētu no šīm vērtībām vadīties. Paldies un veiksmi visiem! Paldies! Un tagad dodu. Tas bija lielisks vēstījums tikai. Jūs gan nedaudz pārsniedzāt sev atvēlēto runas laiku. Kolumbija kungs. Eh, Brunejā mēs redzam, ka ir stājusies spēkā eh, soda, šariāta sodīšana, vēršanās pret eh, vīriešu homoseksualitāti ar nāvis sodu 40 pletnes eh, cirtiena sievietēm par šādām attiecībām, nevis kāpēc tāda attiecība. Taču pavisam netālu no šejienes Eiropas cilvēktiesība tiesa. Uh, ka, uh, nesen taisnīgi un skandalozi eh, noliedz jebkuras kritikas tiesības eh, islāmam. Kamēr Eiropas cilvēktiesība tiesa būs tik toleranta pret radikālo islāmu, mēs nevarēsim cīnīties pret tik odioziem režīmiem kā Brunejā. Un kārtīgo reizi es redzu, ka šajā institūcijā valda vājums, liekulība un mēs meklējam, kā uh, izskatīties labāk situācijas. Savā pēdējā uzstāšanās reizē es vēlētos pateikties kolēģiem par viņu darbu šeit un uh, novēlēt labu veiksmi kolēģi, lai veidojot suverēnu nāciju un brīvu tautu aliansu Eiropā. Paldies! Paldies! Un nākošais runātājs Elena Valenciano. Paldies, priekšsēdētāji! kolēģi ļoti labi raksturoja to nežēlību, kāda īstenojas Brunejā katru dienu. Brunē ir tikai viens piemērs daudzās vietās pasaulē. Eh, tiesības kāpjas atpakaļ un virzās teorija, kas relativizē cilvēku tiesību universālo vērtību. Arī man šī ir pēdējā uzstāšanās šajā plenāra sesijā, un es vēlētos visu to vārdā, kuri pasaules visgrūtākajās vietās cīnās pār eh, cieņu, dzīvību, brīvību. Es ceru, ka Eiropas parlaments nekad neaizmirsīs šos cilvēkus, kuri atrodas tālu, bet pārstāv tās vērtības, kuras mēs aizstāvām šeit. Nereti mūs ir ļoti maz cilvēktiesību debatēs. Es ceru, ka būs vairāk parlamentu deputātu, kur pievienojās šai cīņai. Bet it īpaši tad, kad mēs pieceļamies kājas, lai uzstātos šajā plenārsēžu zālē, neaizmirsīsim cietumus, bēgļus, sievietes, kuras cīnās par savām tiesībām, homoseksuāļus, kur tiek noslapkavot daudzās valstīs. Paturēsim prātā vērtības, uz kurām mēs balstām Eiropas Savienību. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Elena, dārgā Elena, par šo pēdējo tavu uzstāšanos šajā sasaukumā un šajā plenā sesijā. Un tagad mēs pārējām pie brīvā mikrofona. Vispirms deputāts Pārija. Obrigado, senhor presidente. Paldies, priekšsēdētājs. Margarina kundze, arī man šī ir pēdējā uzstāšanās šajā sasaukumā. Es vēlētos izmantot iespēju, lai pateiktos jums par jūsu iesaistīšanos cīņā pār cilvēku tiesībām. Margarina kundze, pēc tam, kad starptautiskā sabiedrība ir nosodījusi šārjāta līkumus, Brunejs sultāns vēlas, lai tā stātos spēkā viņa teritorijā bez jebkāda oficiāla paziņojuma valstī, kas eh, savā valstī pret savu tautu piemēro viduslaiku metodas pār abortiem, pār vienzimotiesībām, pār zādzībām. Uh, E, kur ir paredzēta tāda soda veidi, kā pēšana ar e, pletnēm, ar e, locekļu amputācija, nāves sots, nometašana akmeņiem. Morgerīnī kundze ir jāiekļauj šīs darbības melnajā sarakstā un ir jāpārskata nolīguma partnerattiecībai, jo šāda uh, Eh, režīms valstī nav eh, mums akceptējams, mums ir jārīkojas. Paldies! Nākošais runātājs Džūlija Vorda. Uh, thank you very much. Liels paldies priekšsēdētāji. Kad mani ievēlēja 2014. gadā, es nolēmu iestāties par tiem cilvēkiem, kuriem uh, nav iespēja saust savu viedokli. Un arī šodien es to daru, iestājos par cilvēktiesībām pasaules līmenī. Mani šokēja tas, ka Brunejas uh, uh, sultāns ir paredzējis ieviest nāves sodu par homoseksualitāti un laulības pārkāpšanu. Mums ir uh, jāvēršas visos gadījumos pret. Uh, nāves sodu, un šai gadījumā vēl šīs sankcijas tiek vērstas pret sievietēm un, un cilvēkiem pret viņu uh, seksuālās orientācijas. Mums ir jāatceras, ka jebkāda veida diskriminācija, pat ja tā šķiet nenozīmīga, uh, veido globālo naidīguma gaisotni. Uh, Eiropas Savienībā un visur pasaulē mums jāvēršas pret diskrimināciju, kas balstās uz dzimumu vai dzimumu orientāciju. Un es aicinu vērsties pie Brunējas varas iestādēm, prasot atcelt šos viduslaiku likumus un uh, pārtraukt nāves soda piemērošanu šai valstī un citu vietu pasaulē. Tagad vārds Mirānas kundzei. Thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji priekšsēdētāji. Daļa no manas uh, grupas šeit Eiropas parlamentā strādāja pie cilvēku tiesību aizsardzības jautājumiem, un es uh, pateicos Mogherini kundzei, ka viņa aktīvi iestājas par cilvēku tiesībām, mums tas ir jādara visiem, mums jācīnās pret nāvesodu, pret diskrimināciju visur, tā skaitā Eiropā. Uh, Brunejas uh, sultāna uh, homofobija apdraud cilvēku tiesības un brīvību. Uh, Es lepojos ar to, ka Eiropas parlaments uh, iestājas par cilvēku tiesībām visā pasaulē. Mums ir jāatbalsta tie, kas cīnās par brīvību, cieņu, par cilvēku cieņu. Es pateicos visiem cilvēkiem, kuri aizstāv cilvēku tiesību. Šī ir mana pēdējā uzstāšanās šeit parlamentā, bet es domāju, ka atkal šeit atgriezīšos. Paldies, tagad Sošņērts kungam vārds aby znovu to samo, znovu mm, garstkā posma. Paldies. Jā, jūs vienmēr runājat vienu un to pašu, pāris cilvēki tušā, tukšā zālē saka, kas būtu jādara visai pārējai pasaulē. Ko ir devušas mūsu rezolūcijas? Neko, neko nesam panākuši. Vai kāds vispār lasa šīs rezolūcijas un ko jūs darīsiet, ja saņemsiet kādu ziņu no Brunejas sultāna par to, ka viņš eh, teiks, ka nedzimušus bērnus nedrīkst Eiropā nogalināt. Ko darīsiet tad? Un tāpat arī Brunējas eh, sultāns neņēma vērā jūsu norādījums Lībija, eh, Mozambika, Kamerūna un tā tālāk. Mēs viņiem visiem lasām morāli. Eh, ja mēs izveidosim melno sārakstu, tad varbūt arī dažas dalību valstis tur tiks iekļautas, un mums pietiek uh, lasīt morāli visai pārējai pasaulei priekšsēdētājs. Eh, jā, gribu norādīt, ka Brunejas sultāns ir nosūtījis Eiropas parlamentam vakar vēstuli, kurā viņš paskaidro savu eh, motivāciju eh, šādam krimināla kodeksam. Nākamais runātājs Kelī kungs. Paldies priekšsēdētāji. Š, krimināla kodeks, kas ir pieņemts Brunejā, paredz uh, nežēlīgu, necilvēcīgu uh, rīcību, un tas ir pretrunā ar ANO konvenciju pret spīdzināšanu. Ir ieviests nāves sots un paredzēts nomētāt akmeņiem uh, par homoseksuālām attiecībām. Es pārstāvu valsti īriju, kura 2000 2015. gadā tautas nobalsošanā tika legalizētas viendzimuma laulības. Mēs ir svarīgi, lai mēs virzītos uz priekšu, lai nodrošinātu cilvēku tiesību ievērošanu. Aicinu Brunēju atcelt uh, kriminālu kodeksu un saskaņot likums ar starptautiskiem cilvēku tiesību standartiem, dekriminalizēt homoseksualitāti un aicināt aicinu arī, lai citas valstis pasaulē vērstos pie Brunējas ar šādu aicinājumu. Vārds Polčaka kungam. Paldies, priekšsēdētāji krimināla kodeksa grozījumi, kas pieņemti Brunejā, ir ekstremāli. Tur ir paredzēta spīdzināšana, nežēlīga attieksme, pārkāpjot ANO konvenciju, ekstremitāšu, amputācija, nometāšana ar akmeņiem par laulības pārkāpšanu, homoseksuālām dzimuma attiecībām. Kaut ko tādu nevaram iedomāties 21. gadsimtā un šīs pārmaiņas krimināla kodeksā ievieš mūsu partneru valsts uh, Brunejas sultanāts. Es nezinu, kas ir rakstīts šajā sultāna vēstulē, ko jūs minējāt priekšsēdētāji, bet nu, es ceru, ka ka sultāns uh, ievedīs kārtību savā valstī. Tas ir vienkārši nepiedienīgi, ka pēc šīm orģijām, par ko esam dzirdējuši, viņš mums sā, sūta šādas uh, vēstules. Uh, cilvēktiesības mūsu parlamentam un Eiropas Savienībā ir ļoti svarīgas. Mums ir par to jārunā, jo kas tad cits to darīs, ja mēs to nedarīsim. Paldies, tagad vārds Pospišu kungam pane předsedající já jsem na úvod chtěl reagovat. paldies priekšsēdētāj. es vēlējos atbildēt mūsu poļu kolēģim, kurš pauda bažas par to vai šaubas par to, kādas debates vispār tiek rīkotas šeit. Es pārstāvu Čehiju, biju šo komunistu valsti un uh, Mēs savulaik ļoti augstu vērtējām rietumvalstu pausto atbalstu. Uh, un tādēļ nevajag uh, noliegt to, ka šādām debatēm ir nozīme. Cilvēku tiesības ir universālas, un ja trešajās valstīs kāds tiek vajāts, tad ir pamats par to runāt, ir vērts atbalstīt disidentus, kā tas bija arī savulaik mūsu valstīs, un vēl tagad es atceros tikšanos ar Francijas toreizējo prezidentu François Mitterānu. Un uh, tas Tāpat ir ļoti svarīgi prasīt, lai šariāta uh, krimināla kodeks Brunejā tiktu atcelts. Paldies. Uh, noslēdzam brīvā mikrofona procedūru. Tagad vārds Mogarīnī kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Bruneja dara salāmā turpina īstenot uh, 2000. 14. gadā kriminālu kodeksu ir paredzēta ekstremitāšu amputācija, nomētāšana ar akmeņiem, pātakas eh, cirtieni un nāves soda piemērošana. Jūs zināt, ka mēs esam apņēmīgi nostājušies eh, prasot kriminālu sodu atcelšanu visā pasaulē. Neviens noziegums um, nepamato tādu sodu piespriešanu kā uh, nomētāšana ar akmeņiem, uh, ekstremitāšu amputācija uh, vai nāves sots un par mīlestību uh, arī nevar sodīt kā kriminālu noziegumu šādu rīcību aizliedz ANO konvencija par spīdzināšanas uh, un citu nežēlīgu, necilvēcīgu pazemojošu rīcību. Un tāpat uh, šāda rīcība ir pretrunā ar uh, saistībām, ko valsts uzņēmusies bērnu tiesību konvencijas sakarā un sieviešu eh, nediskriminēšanas konvencijas sakarā. Eh, eh, uz to ir norādījuši mūsu partneri un arī ANO augstā cilvēktiesību komisāra Mišela Bašelē ir jāpanāk, lai krimināla kodeks nepārkāptu cilvēku tiesības un lai tas atbilstu visām uh, cilvēku tiesību saistībām, ko valsts ir uzņēmusies. Un ir svarīgi visiem vienoti norādīt, ko mēs sagaidām no šīs valsts. Mēs tāpat arī uh, sagaidām, ka tiks noteikts moratorijas uh, nāves soda. Uh, piespriešanai. Un uh, mēs patiesībā uh, reaģējam uz šo situāciju jau vairākus gadus. Kopš tika uh, pieņemts šis krimināla kodeks, mēs apturējām uh, sadarbību ar šo valsti, un mēs uz to norādām gadskārtējos cilvēku tiesību uh, Eh, ziņojumos. Ir jāaptur šādu sodu piemērošana un ir jāturpina spiediena izdarīšana divpusēji uz eh, šo valsti gan tiešā veidā, gan ar dalību valstu starpniecību. Un arī mēs uh, Eh, ceram, ka šādi pasākumi turpināsies. Mēs sadarbosimies ar ANO cilvēku tiesību padomi eh, arī eh, periodiskā pārskatīšanas procesa ietvaros un arī strādāsim ar ASEAN partneriem, jo Brunēja pārkāpja arī saistības, ko tā ir uzņēmusies ASEAN ietvaros un es arī nākamajā Uh, gadskārtējā Eiropas Savienības ASEAN tikšanās laikā, kas paredzēta augustā, es runāšu par šiem jautājumiem. Un šajā gadījumā ir runa ne tikai par, cilvē, par Eiropas vērtībām, ir runa par uh, universālām vispārējām vērtībām, ko atbalsta dažādas izcelsmes, dažādas reliģijas, uh, pārstāvji visā pasaulē. Tās ir vērtības, kas ir kopīgas visām valstīm, un neviena valsts nevar no tā atteikties. Runa par cilvēku tiesībām un par cilvēka cieņu, un mēs strādāsim pie tā uh, pasaulē un sāksim šo darbu arī Eiropā. Un Es vēlos arī pasākuma beigās pateikties visiem par uh, jūsu veikumu cilvēku tiesību jomā. Tas mums ir ļoti palīdzējis Eiropas Savienības diplomātijai visā pasaulē un pievienojos tiem, kas pauda cerību, ka nākamajā sasaukumā vēl lielāks uh, deputātu skaits uh, pievērsīsies cilvēktiesību jautājumiem Eiropas Savienībā un visā pasaulē. Liels paldies! Liels paldies! Augstās pārstāves kundze mm, aplausi ko jūs uh, dzirdējāt, apliecina to, ka mēs ļoti augstu vērtējam mūsu sadarbību. Esmu saņēmis septiņus uh, rezolūciju priekšlikumus un uh, debates līdz ar to noslēgtas. Balsošana par rezolūcijas projektiem notiks vēl šodien. Es vēlos arī no savas puses pateikties par mūsu kopīgo sadarbību, par to, ka esat ievēlējuši mani šajā priekšsādātāja vietnieka amatā un vēlos arī vēlēt panākumus tiem kolēģiem, kuri kandidē vēlēšanās uz nākamo sasaukumu. Vēlos pateikties arī visiem darbiniekiem to skaitā tulkiem un visiem novēlu priecīgas lieldienas. Līdz ar to debates ir noslēgtas un sēde turpināsies pulksten 12.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 mēs esam uh, esam uh, dziļi skumdināti un satriekti par to, ka 29 cilvēki ir gājuši bojā satiksmes negadījumā Madeirā un vēl vairāki cilvēki ir ievainoti. Uh, un es vēlētos parlamenta vārdā pateikties uh, glābšanas dienestiem un uh, aicinu ievērot klusuma brīdi. Tagad vārds deputātam Farijam. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Es vēlējos izteikties pirms balsojuma, lai paziņotu jums par traģēdiju, kur notika Madeiras salā, kurā gāja bojā 29 personas autobuss, kurš pārvadāja vācu turistus. Ir traģēdija, kura skāra šo salu, kas ir ne tikai vissmagākais negadījums Madridē, bet arī kas eh, smagi skar visu, mūsu visus Portugāles iedzīvotājus. Aicinu pieminēt um, bo, bojā gājušos, vēlos izteikt viņu ģimenēm līdzjūtību un vēlos jums pateikties par šo klusumu brīdi, kurš tika ievērots, lai pieminētu traģēdijā bojā gājušos. Paldies kolēģim Farijā un tūlīt uh, pārēju pie darba kārtības. Uh, un paziņojums. Francijas varas iestādes ir nosūtījušas priekšsēdētājam prasot atcelt uh, deputātes Marijas Kristīnas Arnoto imunitāti. Mēs esam nodevuši uh, juridisko lietu komiteja šo prasību pēc uh, deputātes Lindas Makevanas uh, demisijas uh, tiek paziņots, ka ir brīva vieta parlamentā un šis par to ir informētas atbilstošās valsts iestādes. Un tagad vārds. Mogarīnī kundzei priekšsēdētāji, tā kā šī ir pēdējā uh, Uh, plenāra sēdē šajā sasaukumā. Es gribu savā vārdā un padomas vārdā izteikt sirsnīgu pateicību visiem deputātiem, visiem politiskām grupām par izcilu uh, sadarbību. Tas apliecina, ka Eiropas Savienības iestādes var ļoti labi sadarboties, respektējot institūciju autonomiju, dažādus politiskos uzskatus un pateicos visiem, kas ar mani ir Eh, sadarbojušies pēdējo piecu gadu laikā ārlietu, iekš, eh, ārlietu un aizsardzības politikas jomā un eh, cilvēku tiesību jomā. Un es esmu pārliecināta, ka, lai kur jūs strādātu pēc šā sasaukuma, jums būs sirdī Eiropas karoks un komisijai vēl ir palikuši daži mēneši līdz pilnvaru termiņa beigām, un mēs turpināsim uzsākt to darbu un esam gatavi turpināt sadarbību ar jauno parlamenta sasaukumu. Liels paldies! Liels paldies komisārē Morgarīnī. Mēs eh, arī parlamenta eh, vārdā pateicamies par sadarbību. Un šī ir eh, pēdējā plā, eh, plenārsēde un vairāki kolēģi ir eh, lūguši vārdu ne gluži par darba kārtību. Es centīšos uh, izskatīt šos pieteikumus un divas kolēģes man ir lūgušas uh, vārdu un dodu viņām arī iespēju izteikties. Vispirms Kostas kundzei vārds. Grazie, prezidente, sarau brīvīsima. Paldies, priekšsēdētājs, es tiekšos ļoti īsi. Šodien ir vispasaules UNESCO vietu diena, un es Eh, tā ir veltīta arī Parīzes Dienvidas katedrālai un citām eh, kultūras mantojuma vietām. Pateicoties arī mūsu darbam, mēs esam daudz strādājuši pie tā, lai stiprinātu to, kas ir mūsu identitāte. Bet es domāju, ka mums, kā parlamentam, mēs varam atzīt, ka esam daudz strādājuši pie kultūras mantojuma programmām. Mums ir bijuši daudz dažādu pasākumu šajā sakarā, un es vēlos pateikties kolēģiem par darbu, jo tagad pēc desmit gadiem Eh, šeit pavadītiem gadiem es eh, jaunajā parlamentā nedomāju atgriezties, un es vēlētos pateikties visiem parlamentu priekšsēdētājiem, visam parlamentam un Eiropas komisijai par veikumu. Liels paldies! Tagad vārds Grostets kundzei. Merci beaucoup! Paldies, priekšsēdētāji, darbie kolēģi! Paldies jums, kas esat daudzi šodien! kuri nesā e, dzeltenās narcisa simbolu, kuri, lai pieminētu Varšavas geto sacelšanos desmitiem tūkstošu cilvēku Varšavā staigā ar šo simbolu, lai mums atgādinātu, ka tas nedrīkst atkārtoties. Šodien ir pēdējā sasaukuma plenāra sēde. Šī dzeltenā narcisi mums atgādina to Eiropu, ko mēs veidojam - miera un cilvēku cīņas Eiropu. Un es aicinu jūs visus turpināt strādāt pie šīs, lai to veidotu arī nākotnē. Paldies! So, vielen Dank darf ich jetzt. Liels paldies. Tagad. Vai ir kāds, kurš vēlas izteikties tiešām par reglamentu? Ja tādu nav, tad es eh, vēlētos eh, atsevišķiem kolēģiem, eh, Kavādas kungam, dodu vārdu. Lūdzu. Merci, šef. Paldies, dārgais Rainer. Es izteikšos ļoti īsi, jo es zinu, ka garas runas nepatīk. Es esmu uzstājies parlamentā 15 gadu garumā, esmu solījis eh, Francijas tautai, kā viņa ievēlētājs strādāt cītīgi. Es esmu strādājis trīs sasaukumus un es vēlējos trešā sasaukuma, sava darba sasaukuma beigās eh, jums priekšsēdētā, jūs, kas esat Vācija, Francijas kaimiņi, teikt ļoti vienkārši lieta. Eiropa dzīvos, turpinās dzīvot, neraugoties uz tiem, kuri vēlas uzcelt robežas starp mūsu valstīm. Uh, jo tā ir Eiropa, ko palīdzēja veidot Žēls Brants, kurš palīdzēja izglābt desmit tūkstoši ebreju. Tie, eh, eh, Tā ir eh, Helmuta Šmita, poļu tiesnešu, Buzifa Leišmana, Slovāka, kurš izglāba cilvēku dzīvības karu laikā. Uh, Vaclava Havela Eiropa un mana uh, tuva drauga Simonas Vēles Eiropa. Paldies uh, jums un es uh, turpinu dzīvot kā labāks pilsonis. Un es vēlos beigt darbu šeit, sakot jums paldies un to, to aicinu turpināt jūs strādāt ar pateikties par to pieticību un par to uzcītību, ar kur ik viens veids šeit savu darbu. Paldies. Kolēģi Pēterle. Kolēģis Pēterle. Dear, dear colleagues, uh, this... Godātie kolēģi, šīs, uh, mēs pieņemam pēdējos lēmumus šajā uh, sasaukumā. Vēlos pateikties par pieciem gadiem uh, vienotības daudzveidībā, par centieniem apvienot Eiropu un atjaunosim Notre Damu, lai priecīgus lieldienas! Paldies kolēģim Peterlem. Tagad pārējām pie balsošanas. Vispirms Ķīna mums ir uh, Šoidraus kundas mutiskais grozījums iesniegts. Paldies priekšsādātāji pavisam īsi mutiskais grozījums apsvērumā A. Ķēnas paustās intereses par cilvēku tiesību ievērošanu un pašu valsts attīstības nodrošināšanu. Vai ir kādam iebildumi pret šo grozījumu? Ja nē, tad sākam balsot. Sākam balsot. Personāla balsojums. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. pieņemts. Kamerūna septiņu grupu rezolūcija. Pirmais grozījums par pret atturas noraidīts. Par visu rezolūcijas priekšlikumu kopumā, kas par pret atturas pieņemts Brūnējā. Mums ir septiņu grupu kopīgais rezolūcijas uh, priekšlikums. Otrais grozījums sākam balsot. Personāla balsojums. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 11. punkts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemta. Trešais grozījums personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. D apsvērums pirmais grozījums par pret atturas noraidīts. G apsvērums divās daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemt, otrā daļa par pret atturas pieņemta. Rezolūcija kopumā, kas par pret atturas pieņemta. Morais ziņojums, viens uh, personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Balāša ziņojums. Vispirms Stīvens kundze vēlas izteikties. Dear President. Priekšsēdētāji kolēģi saskaņā ar 190. panta 4. punkta rez, reglamenta uh, aicinu atlikt balsojumu par šo ziņojumu uz uh, nākamo sasaukumu. Šis ziņojums nav gatavs balsošanai, balsojums tikai atspoguļos mūsu uh, sašķeltību šajā jautājumā par pēdējā plenāra sesijā. Es uzskatu, ka šis jautājums ir jāizlēm nākamam parlamentam, kam ir jāpanāk vienošanās lai nodrošinātu pievienoto vērtību visu pilsoņu interesēs. Es aicinu atlikt balsojumu. Paldies par uzmanību. Paldies Stīvensas kundzei, kur uzstājās EKR grupas vārdā. Balaškungs vēlas izteikties pret šo ierosinājumu. Merci, Paldies, priekšsēdētāji. Šis Lūgums jau ir atkārtots, tas izskanēja jau pirmdien. Atlikt šo balsojumu, un tagad labie konservatīvie spēki vēlas panākt obstrukciju demokrātiskam balsojumam un demokrātiskam debatēm. Debats ir bijušas, notikušas, un tagad ir laiks balsot. Un Eh, šeit ir runa par tik būtisku jautājumu, kā strādājušo tiesības, un parlamentam nav tiesību klusēt par to sasaukumu beigās. Paldies Balaškungam. Tagad balsojam par EKR grupas ierosinājumu personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad Aikauda ziņojums 90. Uh, grozījums personāla balsojums, vai visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 91. par pret atturas pieņemts. Līdz ar to noslēgts parlamenta pirmais lasījums. Gžiba ziņojums eh, provizoriskā vienošanās 87. grozījums personu nobalsojumu sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais parlamentā lasījums ir pabeigts, Sviefkas ziņojums, arī provizoriska vienošanās, 41. grozījums, personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais uh, lasījums parlamentā līdz ar to ir noslēgts. Regneres ziņojums provizoriska grozī, eh, vienošanās 340. grozījums personāla balsojums vai visi nobalsojuši beidzam balsot. Pieņemts. Krasnodebska ziņojums 32. 48. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīti. 31. par pret atturas pieņems. 33. personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 6. un 13. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 31 CP2, kas ir par pret atturas pieņēmts. 34. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Un beidzam balsot. Noraidīts. 31 CP3 par pret atturas pieņemts. 1 CP1 atkrīt, 35. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. 31 CP4 par pret atturas pieņemts. 1 CP2D, 31 CP5D ir identiski par pret atturas pieņemti. 36. atkrīt, 37. personāla balsojums sākam balsot. Alle abgestimmt? Visi nobalsojuši, beidzām balsot. Noraidīts. 31 CP6 par pret pret atturas pieņemts, 1 CP3 līdz ar to atkrīt, 38. personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 39. personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. noraidīts. 29. par pret atturas noraidīts. 40. personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 31 CP7 par pret atturas pieņemts. 42. personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 21. un 41. identiski personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 43. D personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 1 CP4 par pret atturas. Noraidīts. 31 CP8 par pret atturas. Pārbaudīsim rezultātu balsot elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 31 CP9 personu nobalsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 44. līdz ar to atkrīt, 31. CP10 personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 31 CP11 personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 45. Par to jābalso. Personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 1 CP5 par pret atturas noraidīts. 31 CP10 par pret atturas pieņemts. 1 CP6 personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. No, beidzam balsot tātad. Noraidīts. 31 CP11 personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 47. personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 46. personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 1 CP7 par pret atturas. Noraidīts. 31 CP12 par pret atturas atturas pieņemts. Komisijas priekšlikums ar grozījumiem, personāla balsojums. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to ir noslēdzies pirmais lasījums parlamentam. Lukes ziņojums provizoriskā vienošanās, otrais grozījums, personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais uh, lasījums parlamentā ir noslēgts. Lukes kunga ziņojums provizoriskai vienošanās otrais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais grozījums komisijas paziņojums par pretaturas pieņemts. Pirmais lasījums parlamentā noslēgts. Fernandes Goltjērī ziņojums. Un tagad vārds uh, Magarīnī kundzei komisijas vārdā. President, let me first of all thank the rapporteurs. Uh, Pirmkārt, gribēju pateikties Galtjēri kungam un Josemanam Fernandesam referentiem par lielisko darbu pie šī dokumenta. Gribu pateikties arī attiecīgām komitejām, ekon un budžeta komitejām, saistītajām komitejām, visiem ēnu referentiem par konstruktīvo darbu īsajā laika posmā. Šis parlaments vienmēr ir atbalstījis komisijas iniciatīvas uh, ieguldījumu atbalstam dažādās jomās. Eh, komisija eh, atbalsta visus panāktās vienošanās un, un eh, arī to, kas tika panākts trialogu laikā. Neietekmējot padomas pilnvaras un ņemot vērā arī to, ko dalību valstis varētu ieguldīt arī attiecīgās bankas un arī rīkojoties dalību valstu vārdā. Uh, dažāda veida investīciju platformās, nu tam visam būtu jābūt, eh, jā, tam visam būtu jākval, jākvalificējas eh, kā atbilstošiem dokumentiem eh, saistībā ar komunikāciju padomas regulām un saistošajiem dokumentiem un neietekmējot arī padomas prerogatīvas saistībā ar izaugsmas un stabilitātes paktu, komisija ņems vērā arī vadlīnijas eh, saistībā ar komisijas paziņojumu un eh, tiesību aktiem, lai mēs varētu strādāt FSI eh, kontekstā ieguldītajiem dalību valstu līdzekļiem, lai garantētu dalību valstu maksājums. Paldies viceprezidentē Mogarīnī. Tagad grozījums 42 par pret atturas pieņemts. Un Līdz ar to e, tagad jābalso par komisijas e, priekšlikumu. Personāla balsojums, vai visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņēmts, līdz ar to noslēdzies pirmais lasījums parlamentā. Tagad klūnes ziņojums, provizoriskā vienošanās 63. grozījums, personāla balsojums. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Tanga ziņojums provizoriska vienošanās otrais grozījums personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši beidzam balsot? Pieņemts. Eh, noslēdzies pirmais lasījums parlamentā, Gērlingas ziņojums, provizoriska vienošanās, 44. grozījums, personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Pa, pirmais lasījums parlamentā noslēdzies, Langena ziņojums. Uh, provizoriska vienošanās, otrais grozījums, personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts pirmais lasījums parlamentā noslēgts. Hubneres ziņojums provizoriska vienošanās, otrais grozījums, personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Sanders ziņojums, provizoriskais vienošanās, otrais grozījums, personāla balsojums, sākam balsot, vai visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Uh, šajā gadījumā arī ir noslēgts pirmais lasījums parlamentā. Tālāk rezolūcija par sarunām ar padomu un komisiju par Eiropas uh, parlamentu izmeklēšanas tiesībām. Par pret atturas pieņemta un uh, endokrīnie disruptori rezolūcija personāla balsojums par otro grozījumu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais punkts divās daļās. Pirmā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums par pret atturas arī pieņemts. Godātie kolēģi, tagad pēdējais balsojums. Gribos visiem pateikties par konstruktīvu sadarbību plenārs sēdē un es gribu atvainoties kolēģiem, ja kādu esmu nejauši aizskāris un vēlu visiem panākumus vēlēšanu kampaņā un pēc eh, Strasbūras eh, teroristu uzbrukumiem es gribu teikt, ka var būt runa par atšķirīgiem politiskiem uzskatiem, bet nevar eh, runāt par to, ka būtu kāds cilvēks ienaidnieks un nepieļaujama vēršanās ir pret demokrātiju. Un Es gribētu arī norādīt, ka izņemiet balsošanas kartītes tikai tad, kad ir beigusies balsošana. Un tagad personāla balsojums. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts.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 varbūt ir. Uh, grūti. Uh, visi da kolēģi, daudzi kolēģi grib pateikt uz uh, redzēšanos, un tomēr es būtu jums uh, pateicīgs, ja jūs varētu uh, raiti iziet no plenāra sēžu zāles pēc balsojuma, lai mēs varētu pāriet pie balsojuma skaidrojumiem. So, wir werden dann wieder dazu übergehen, dass. Tagad, uh... Man laikam nāksies saukt kolēģus vārdā un aicināt viņus uh, ātrāk atstāt zāli. Kaspārī kungs, uh, Prusta kungs, uh, Būmana kungs. Herr Kollege Castaldo. Castaldo kungs. Cimmeras kundze un Šolca kungs. Frau Kollegin Gross. Grostets kundze. Frau Kollegin Šuica. Šuicas kundze. Thank you. Dürfte ich die Saaldiener bitten, im Es äh, aicinātu äh, sociāldemokrātiem un tautas partijas grupai eh, nedaudz pātrināt virzību. So, wir kommen zu den Stimmerklärungen. Pārējām pie balsojumu skaidrojumi. Metsolas kundzes ziņojums vārds Forenses kundzei. Nav klāts. Tagad nākošais ir Eikauta kungs ziņojums vārds. Vārds eh, goja grupā lūdzu Šalca kungs. Šalca kungs. Šalca kungs no goja grupas mani nedzird. Sašņērca kungs. Paldies, priekšsēdētāji, es balsoju pret šo ziņojumu, tāpēc, ka man nav saprotama e, tā loģika, kas tiek izmantota, kas tiek pie, izmantota, ka viens transporta līdzeklis ar nulles emisijām tāds nepastāv. Vienmēr ir kaut kāda veida emisijas. Tāpēc es uzskatu, ka tas ir slasts un diemžēl šī jaunā direktīva. Eh, deputāti to pieņem eh, bez kāda saprašanas par to, kā tā tiks īstenot praksē. Tāpat eh, es nedomāju, ka apkārtējā vīde uh, eh, gūs labumu no tā, ka uh, elektroautomobīļi ir bez emisijām. Emisijas rodas elektrostacijās, un uh, mums vajadzēs arī uzlādējot baterijas pārslogot mūsu elektrotīklus. Un kas tad notiks ar šīm baterijām un ar īpaši kaitīgajām vielām, kas tiek izmantotas, lai ražotu šīs elektriskās baterijas? Es uzskatu, ka. Uh, ir jā, jāparedz direktīva, kas aizliegtu šādus uh, transporta līdzekļus. Un nākošais runātājs uh, ir uh, deputāts Metjūs. Paldies, kad šis pasākums pirmo reizi tik nolikt uz galda, man tas neapmierināja. Jo ļoti bieži šeit notiek tā, ka runā par centralizāciju, par kontroli, par uh, spēcīgākiem uh, izpildīšanas uh, nosacījumiem un tā tālāk. Un jo īpaši šajā gadījumā bija pārāk liels uzsvers uz elektroautomobiļiem, lai samazinātu emisijas. Bet, ja zaļā ekonomika mums vispār kaut ko ir iemācījusi, tad ir tas, ka mēs nezinām, kā tehnoloģijas attīstīsies. Un lai poli politiķi šeit vienkārši sēdētu un mēģinātu diktēt, kā tehnoloģijām būtu jāattīstas, kā šai nozarei būs jāattīsta, man liekas, ka tas ir pilnīgas muļķības. Un tāpēc esmu priecīgs, ka smagi strādājot kopā ar citiem kolēģiem. Šī te kārtība, šī vienošanās ir daudz elastīgāka. Mums ir mazāks uzsvers uz elektroautomobīļiem, lai ļautu tehnoloģijām atbilstoši attīstīties. Paldies! Paldies! Un... Nākošais ir eh, Swift Makas kungas ziņojumus. Atkal Mēķils kungs. Paldies, ka ļāvāt man izteikties par šo jautājumu. Es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgi, būtiski svarīgi. Lai uzņēmumi, kur vēlas eh, tirgoties pāris, pāri robežām, internetā, elektroniski, to arī varētu brīvi darīt, bez jebkādiem ierobežojumiem, bez tā, ka cilvēki kaut kā mēģinātu apkarot starptautisko konkurenci. Izdevēja nozarē, no kuras arī es nāku, tur ir ļoti daudz e-grāmatu, kuras tiek piedāvātas pārdošana arī daudzās citās valstīs, un šādā brīvā sistēmā tās var brīvi iegādāties un arī par tām samaksāt. Tādējādi uzņēmumi var attālināt, pārdot savus preces un pakalpojumus internetā, kas ir īpaši svarīgi, jo īpaši tātad eh, izslēdzot iespēju, ka vispār būtu jādodas uz kādu konkrētu valsti, lai to darītu, jo tieši tāpēc internets arī ir paredzēts. Paldies! Paldies! Līdz ar to beidzam uh, skaidrojums par CEFKA ziņojumu, pārējiem pie Regner ziņojumu par pārobežu reorganizāciju, apvienošanos un sadalīšanos, un vārds atkal Metjus kungam. Paldies! Es gribētu vēlreiz tātad uh, izmantot iespēju izteikties, uh, lai atbalstītu starptautisko tirzniecību un vieglāku tirzniecību bez ierobežojumiem. Un ar prieku var teikt, ka šis dokuments to ļauj darīt vieglāk. Atkal, kad uh, tika pirmo reizi runāts par šo pasākumu, mm, tad bija daudzu, iero, daudz ierobežojumu, kas uzņēmumiem bija jāievēro, pirms viņi varētu virzīties uz priekšu. Tagad esmu priecīgs, ka tā vairs nav. Šis ir milzīgs solis uz priekšu starptautiskā tirzniecībā, Eiropas Savienībā jo starptautiskā tirsniecība veicina ekonomisko izaugsmu, palielina darba vietu skaitu un arī uzlabo saprašanos starp dažādām valstīm, kas ir labi. Paldies! Paldies! Līdz ar to beidzam skaidrojums par šo ziņojumu. Nākošais ziņojums, Krasno Debska kunga ziņojums par Eiropas aizsardzības fondu Jurekungs, lūdzu. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi! vērtību sistēma un politiskā virzība, katra politiskā veidojuma izpaužas skaitļos, kas eh, ir paredzēts ka, eh, budžetā. Un eh, šis teksts pat, ja tas nav ideāls, tas tomēr ir palīdzējis mums spērt izšķirīgu soli. Tāpat arī uh, Šajā sakarā Eiropas armijas veidošana nav mūsu sadarbības virziens. Vairākums mūsu valstu piedara Atlantijas asī. Un e, šajā gadījumā mums ir jāveido politisks spēks, lai mēs varētu uzturēt mūsu valsts neatkarību un Eiropas sadarbības vienotību. Tāpēc es ceru, ka mēs šajā virzienā vai tā, tā tiesim. Paldies, Jurekungs! Nākošais runātājs deputāte Forensa vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji! Es balsoju skaidri pret šo rezolūciju, tāpēc, ka es uzskatu, ka Eiropas Savienībai ir jāmaina virziens ir jādomā par cilvēku dzīvību aizsargāšanu ne, un ne tik daudz par robežu sargāšanu. Es uzskatu, ka Eiropas Savienība e, riskē pilnībā nogrimt, eh, sagrūt. Vidus jūrā katru dienu iet bojā cilvēki. Eiropas Savienība ir jāfinansē e, palīdzību šiem cilvēkiem, ir jāstiprina Eiropas atbalsts sistēma, un es domāju, ka eh, Savukārt Eiropas aizsardzība atņem resursus cīņai pret nabadzību un Eiropa kārtīgi reiz tiks dibināta uz robežām, nevis uz uzņemšanu. Paldies, Florence Konze. Lūk, tie, tas bija, e, tie bija Krasnodemska ziņojuma skaidrojumi, un tagad pāriem pie Paula Tanga ziņojuma. Un e, vārds Majerskundze. You, mr president Paldies, priekšsēdētāji! Manuprāt, esmu pēdējā no Lielbritānijas, kas uzstāsies šajā sesijā, bet, nu, cerams, ka ne pati pēdējā vispār. Finanšu nozare nevar tikai pelnīt naudu un ignorēt sekas, e, vis, sekas ko tas rada visai sabiedrībai. Kā leiboristu deputāte es gribu, lai. Uh, tās investīcijas, ko veids bankas, eh, palīdzētu radīt eh, taisnīgāku sabiedrību. Un šis dokuments ir daļa no šīm centieniem, lai savienot finansējumu vai finanses ar ilgspējīgu darbu kārtību. Jo, piemēram, piesārņošs fosilais kurināmais nav uh, labs, laba vieta vai labs veids, kur ieguldīt naudu vai, piemēram, bērnu darbs. Šodien mēs ieviešam jaunus noteikumus, kā bankām un apdrošinājumu uzņēmumiem uh, ir jāņem vērā ne tikai peļņas eh, jautājumi, bet arī vides aspekti, eh, neatbilstošas algas, korupcijas apkarošana un tā tālāk. Strādājot kopā, mēs veidojam taisnīgāku Eiropu visiem, nevis tikai dažiem. Paldies, saka priekšsēdētājs. Līdz ar to pabeidzam balsu skaidrojumu par šo jautājumu un pārējiem pie nākošā dokumenta likumdošanas priekšlikums par uh, parlamenta izpētes tiesībām pašpeselkungs. Es atbalstīju šo rezolūciju, jo, diemžēl, nav atbilstoši tas, ka mums vēl nav īstenošanas vadlīnijas par parlamenta izpētes darbībām. Mēs jau visu sasaukumu mēģinam panākt šādas tiesības, eh, bet komisija un jo īpaši padome vispār nereaģēja līdz pat pagājušā gada rudenim. Principā reakcija bija negatīva. Tika jautāts, kāpēc tad eh, nepieņemt šādus dokumentus vai šādu, eh, šādu lēmumu. Es ceru, ka nākošajā sasaukumā parlaments kopā ar komisiju un padomi mēģinās novērst šo problēmu Proti, ka mums jau nav šādas te rezolūcijas par parlamenta tiesībām, jo parlamentam šis ir viens no svarīgākiem uzdevumiem, kas ir efektīvi jāveic. Paldies Pašpišilkungam. Vairāk skantrojumu par šo dokumentu nav. Tagad divi skaidrotāji par, par uh, visaptrošu Eiropas Savienības satveru attiecībā uz endokrīniem disruptoriem. Paldies, priekšsēdētāji! Apliecinājumi tam, ka endokrīnajiem perturbatoriem pastāv jau ilgus gadus. Šīs eh, vielas var, būt, var izraisīt neauglību, vēzi, ietekmēt mūsu imūnsistēmu, radīt citas problēmas. Un eh, līdz šim nav caur uh, transversālu tekstu, kas dotu iespēju šos, uh, šīs vielas aizliegt. Mēs ikdienā un mūsu bērni ikdienā saskars ar šīm vielām gan ar kosmētiskiem, gan ikdienas izmantošanas precēs. Mums ir jāvēršas pret to, ka šīs vielas tikt izmantotas, kā arī citām, kas varētu eh, to uh, ietekmēt vai apdraudēt mūsu hormonālo vai citu E, sistēmu. Es tāpat gribēju vēlreiz norādīt to, ka visa uh, sasaukuma laikā esmu ļoti lielu uzmanību pievērs veselības aprūpas jautājumiem, un šī ir man pēdējā uzstāšanās Eiropas parlamentā. Paldies, nākošais runātājs kolēģis Sosniešs. Šī rezolūcija norāda, ka mums vēl aizvien nav skaidrs, kā šīs vielas darbojas, kā tās mums kaitē, un ka e, komisija ir jādomā par to regulēšanu. Ko tas parāda? To, ka mēs neko neesam iemācījušies. Tieši tāpat kā parlaments neko nav iemācījies to Brexit. Mēs vērojam ļoti sāpīgu šķiršanās procesu. Mēs redzam, ka šo kreiso spēku elites, kas pārvalda Eiropu, sāk nervozēt, jo zaudē vāru. Es nezinu, e, ko, e, kas tad ir īsti viņiem iegūts šajā parlamentā, lai e, paturētu tādu attieksmi. Es redzu, ka e, e, šo eksperimentu viņi vēlas atkārtot visā pasaulē, e, lai, lai pārējie cieši tāpat kā mēs. Es uzskatu, ka Eiropas Savienībai ir jāsagrauj. Paldies, Sašņērškungs. Un Izņēmuma kārtā vēl Mecolas kundzes ziņojuma par Eiropas krastu un robežu apsārdzi. Uh, Tātad balsojums skaidrojums. Paldies, priekšsēdētāji. Es nobalsoju pret šo Mēcēlas rezolūciju, jo es uzskatu, ka Eiropas Savienībai tā vietā, lai turpinātu izraidīt, ir jāturpina glābt, ir jāpanāk uh, kārtību Lībijā, kur notiek karš un spīdzināšana. Manā valstī ir jāpārtrauc kriminalizēt un vajāt nevaldības organizācijas, kuras un nedrīkst pieļaut to, ka tiek pieņems direktīvas uh, attiecībā uz kuģiem vidusjūrā. Es pavadīju vairākas dienas kopā ar Open Arms NVO, kas glāb dzīvību. Šī ir man pēdējā uzstāšanās plenārsēnē, un es vēlētos pateikties visiem, kuri, ar kuriem esmu strādājis šeit kopā piecu gadu garumā. Es ceru, ka esmu izpildījis savu pienākumu, esmu pārstāvējusi tos visus, kuriem ir sapņi par tādu Eiropu, kādu mēs visi vēlamies. Paldies! Lielas paldies Fiorences kundzei par balsojumu skaidrojumu. Šī eh, sēdes protokols ir pieejams, ja nav iebildumi, tad tas tiek uzskatīts par eh, apstiprinātu un eh, šajā sesijā pieņemtie lēmumu rezolūcijas tiks nosūtīts to adresātiem un ja nav iebildumu, tad uh, tiek apstiprināts arī šīs uh, sēdes protokols. Es uh, pateicos uh, visiem darbiniekiem dienestiem par šajā sasaukumā veikto darbu. Vēlu visiem uh, patīkamu drošu mājas māju ceļu līdz ar to šī parlamenta sēde ir slēgta.